Kolēģi, kolēģi, grazie per la. Godātie kolēģi, paldies. Es gribētu sveikt mūsu vidū augsto pārstāvi Barones Eštoni. Viņas ierašanās pie mums nāk īstajā laikā, jo šobrīd Eiropas Savienībai tiešām ir tāda sarežģīta laika, ņemot vērā to, kas notiek Ziemeļāfrikā un tuvējos austrumos, tā kā ir ļoti jauki, ka jūs esat šeit. Mēs redzam, ka mums ir grūti, 27 dalībvalstīm ir grūti nonākt pie vienotas pozīcijas, kas būtu efektīva, konsekventa un atbilst Eiropas Savienības vērtībām. Baranes Ečtāne piedalījās uh, sestdienas pēcpusdienā sanāksmē Parīzē, ko organizē prezidents Sarkozī, un vakardien viņa noturēja vispārīgo lietu padomas sanāksmi. Un, protams, tur bija ārkārtīgi saspringta darba kārtība, bija milzuma daudz ļoti delikāti jautājumi. Šodien viņa ir ieradusies pie mums runāt par ļoti aktuāliem jautājumiem. Tā skaitā par dialogu, kuru viņa vēlas veidot ar šo komiteju, un komisārs Fullers arī ir norādījis, cik būtiski ir uzturēt šo dialogu. Darbkārtībā ir ļoti daudz jautājumu situācija vidusjūras reģionā, tā ir skaitā. Un, protams, arī tas, kas notiek Bosnijā, Hercegovinā, ir uzmanības cienīgs. Dialogs starp serbiem un kosoviešiem, situācija Somālijā, tāpat arī dabas katastrofa. Uh, un kodokatastrofa Japānā. Bet es nevēlos vairāk veltīt tērēt laiku, un līdz ar to došu vārdu Eštāns kundzei. Paldies, ka stieptusies pie mums šo pēcpusdienu. Priekšsēdētā kungs, liels paldies par jūsu ievadvārdiem. Godātie kolēģi, Es gribēju šo laiku izmantot, lai padomātu par to, kas ir noticis kopš tā laika, kad mēs tikāmies iepriekšējā reizē, oktobrī. Es domāju, ka mēs visi varam būt viensprātis, ka notikumi ir atti attīstījušies ļoti strauji. Es esmu bijusi 28 atsevišķās misijās pārstāvot Eiropas Savienību kopš tā laika. Šobrīd mēs esam pievērsuši visu uzmanību Lībijai un tam, kas notiek mūsu dienvidu kaimiņu valstīs situācija ir satraucoša, un tas ir saprotami, bet es esmu vienmēr teikusi, ka kaimiņa attiecības ir pārbaudījums Eiropas Savienībai, kā mēs rēģēsim uz notikumiem mūsu kaimiņu valstīs, nosaka to, cik efektīvi darbosies šī, Eiropa, šī Savienība un mūsu jaunais dienests. Es gribētu arī pasvītrot, ka mūsu domas pēdējo dažu dienu laikā ir uh, kopā ar Japānas iedzīvotājiem. Es šonadēļ Parīzē tikos ar Japānas ārlietu ministru. Viņš ir sešas dienas bijis amatā. Es novēlēju viņam visu to labāko šī parlamenta un visu Eiropas Savienības tautu vārdā, risinot problēmas, kas ir saistītas ar tsunami un zemestrīces sekām. Kopš oktobra neņemot vērā notikums kopš oktobra, es atceros, ka Ziemassvētkos es biju noraizējusies par Kotivāru, par valsti, kurām bija notic, ļoti satraucoši notikumi un par kur mēs joprojām neesam panākuši rezolūciju, kas dotu Kotivāras eh, prezidentam pietiekams pilnvars. Tāpat mēs runājām par Baltkrieviju, par eh, mūsu bažām saistībā ar eh, vēlēšanām, to uzticamību un sekām. Uh, Mums bija sarežģītas sarunas ar ārlietu ministru Martīnovu, un šobrīd mēs turpinām izdarīt spiedienu uz šo valsti vienlaikus, arī sadarbojoties ar Baltkrievijas iedzīvotājiem un mēģinot tos iesaistīt. Kopš tā laika mēs esam bijuši iesaistīti arī tuvajā austrumu mieru procesā. Es divas reizes esmu viesosies Izrēlē, tikusies ar Palestīnas pašpārvaldes pārstāvim, tāpat Minhenē bija sanāksme notika arī mm, vēstnieku sanāksme šeit, un pirmo reizi vēstnieku Helga Šmita vadībā, tad mūsu politiskā direktora vadībā, tikās ar sarunvedējiem no abām pusēm. Es divas reizes vadīju sarunas par kodoli jautājumu ar Irānu. Katrā no šīm tikšanās reizēm mēs divas dienas apspriedām par to, kā panākt progresu par priekšlikumiem, ar kuriem mēs esam nākuši klajā, lai pārliecinātu Irānu kāp nost no šī kodola ceļa un atzīt, ka tā varētu būt civilizēta e, valsts un iesaistīt viņu šajā procesā. Man jums ir jāsaka, ka mūsu priekšlikumi joprojām ir spēkā, un es turpinu raidīt vēstījumus mūsu partneriem, mēs gaidām atbildi. Uh, Mēs arī esam rūpīgi strādājuši pie Eiropas Savienības un NATO attiecībām. Būtisks elements. Nu, šobrīd ir tas, ka vakardienas runāja ar NATO ģenerālsekretāru Rasmusenu kungu, un mēs spriedām par to, kā mēs vislabāk varam kopīgi strādāt. Protams, vēl viens jautājums, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs, un pie kur es esmu strādājusi pēdējā laikā, ir Moldova un Piedņestra. Es vedu sarunas ar Krievijas ārlietu ministru Lavrovu kungu, lai saprastu, ko mēs varam darīt, lai pavirzītu šīs sarunas uz priekšu. Un, protams, tāds deputāti būs cieši sekojuši līdz eh, tam, kā attīstās pirmās sarunas starp eh, Kosovu un eh, Sērbiju. Pirmās sarunas tātad būs šonadēļ. Es arī apzinos, ka ņemot vērā, cik sarežģīti ir visi šie jautājumi, mēs joprojām veidojam jaunu dienestu, Un es domāju, esmu pārliecināta, ka mēs varam nodemonstrēt to, ka visa pamatā ir ideja, ka mēs esam šeit, lai risinātu konfliktus, lai stiprinātu mieru un demokrātiju, lai veicinātu to, ka tiek ievērots iedzīvotāju tiesības un brīvības, un tāpēc dialogs starp Serbiju un Kosovu ir tik būtisks, un tieši tāpēc Bosnijai un Hercegovinai ir jāatvirzās uh, no šī strupceļa un jāvirzās uz priekšu. Vakardien vispārējo lietu padomē mēs apspriedām, cik būtiska ir tā pieeja, kāda es ierosinu īstenot Eiropas Savienībai. Albānija, kur Miroslavs Lāčeks, kā mans vēstnesis, ir iesaistījies dialogu veicināšanās starp premjerministru un opozīciju, arī tas ir būtisks jautājums. Es gribētu jūs aicināt arī plašāk padomāt par Sahelu un par to, kā atbalstīt Mauritāniju, Tunisiju, un tāpat arī par Magrebas valstīm, un gar, lai garantētu, ka mēs izstrādājam pieeju, kas ir uh, atšķirīga katrai valstī, bet tāpat laikā panākam arī tādu strateģisku visu reģionu mērogu pieeja, lai palīdzētu viņiem risināt sociālos ekonomikas jautājumus un tās bažas, kas ir saistītas ar cilvēku tirzniecību, narkotiku kontrabandu un jautājumiem, kas ietekmē šos reģionus ikdienā. Tāpat jādomā par Āfrikas rāgu ne tikai jāpievērš jautājumam par pirātismu, bet arī jādomā par to, kā mēs varam atbalstīt Somālijas ekonomiku, kā mēs varam izmantot līderspējas Āfrikā. Un jūs zināt, ka es pagājušajā gadā divreiz biju šajā reģionā, lai iegūtu arī tādu kopskatu par to, ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai atbalstītu šo reģionu. Es bieži vien saku, ka Eiropas Savienība ir uz ilgu laiku. Mūsu darbs ir padziļināt demokrātiju, palīdzēt valstīm, kas piedzīvo izmaiņas, pārmaiņas, lai varētu palīdzēt tām attīstīt savu ekonomiku, politiku, pilsonisko sabiedrību, lai šīs te valstis varētu izveidot ilgtermiņa demokrātiskās institūcijas un uh, iegūt ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmas iespējas, un mums ir iespējas to darīt. Drošība, attīstība, uzticības veidošana, institūcija veidošana, padziļināt demokrātiju, kas tiek veidot soli pa solim. Tas ir ļoti būtiski. Tajā pat laikā mums ir jāspēj rīkoties ātri, elastīgi un radoši, tad, kad tas ir nepieciešams, un tā tas ir šobrīd. Tas ir tā kā tāds liels tankuģis. Eiropas Savienība un tās institūcijas, bet, protams, ir nepieciešama ātra laiva, kas var manevrēt dažādos sarežģītos apstākļos, cenšoties sniegt atbalstu un tam visam ir ļoti liela ietekme attiecībā uz to, kādam nākotnē būtu jābūt ārējās rīcības dienestam, jāpaturprātā, ka mēs joprojām esam veidošanās stadijā un tikai esam nesen uzsākuši darbu. Mums arī jādomā politiski un jākļūst labākiem savā darbībā. Tāpat ir vērts atcerēties, ka viss tas, ko mēs darām, ir darāms kopā ar partneriem, un tas nozīmē, ka mums ir jāiegulda ļoti daudz laika un enerģijas. Uh, šajos pasākumos. Piemēram, ar ANO ģenerālsekretāru, ar kuru esmu tikusies vairākas kārt, es ar viņu regulāri runāju, arī šodien runāšu, protams, ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Hillary Clintoni un uh, viņas komandu, ar kuriem mēs arī ļoti bieži sazinājāmies, ar mūsu ģenerālsekretāru Amamusu un Arābu līgu, ar Āfrikas Savienību, ar Žanpingu. Es arī ar viņu esmu šodien runājusi. NATO ģenerālsekretāru Rasmusen, mēs vakardien runājām, tāpat arī ar Krieviju, ar kur mēs īstenojam ilgu un dziļu dialogu, ar Ķīnu, to darbu, ko mēs darām ar Ķīnas un vēl citu valstu atbalstu, lai palīdzētu Tunisijai un Eģiptei. Tāpat arī ar citām valstīm, kas ir ieradušās Briselē mūsu vadībā. Uh, un, protams, arī ar Turciju, kas eh, bieži vien ir ļoti svarīgi stratēģiski partneri. Nu, protams, arī ar nevalstiskajām organizācijām, ar Human Rights Watch, ar daudzām starptautiskajām organizācijām, kas ir iesaistīta attīstības un atbalsta jomā. Tāpat arī ar uzņēmējiem. Mēs runājam ar energokompānijām, piemēram, saistībā ar Japānu un kodola enerģētiku Un, protams, arī tas, kas notiek Lībijā saistībā ar naftu. Mums ir jā, jārunā ar ikvienu un jācenšas risināt šo ļoti sarežģīto darba kārtību. Ja es ra... Un tagad par kaimiņu attiecībām sākšu ar Lībiju. Protams, liels izmaiņas notika tad, kad ANO drošības padome pieņēma 1973 rezolūciju. Uh, Protams, bija jādara viss iespējamais, lai īstenot trīs mērķus - tātad juridiskā bāze, drošība un atbalsta reģionam, it īpaši Arābu līgai un iedzīvotāju vajadzībām. Šie trīs priekšnosacījumi tika izpildīti un tāpēc bija nepieciešams rīkoties. Eiropas Savienībai un vakardien ārlietu padomē mēs par to runājām un visi bija vienas prātes, ka mēs saprotam, cik būtiski ir atbalstīt šos te humanitāros centienus un visu tos darbu, do, to darbu, ko esam jau paveikuši. 7000, no 7000 um, Eiropas Savien, Savienības iedzīvotāji, kas atstāja Lībiju 4400, viņi ir repatriēti. Un tas viss ir arī noticis pateicoties Eiropas Savienībai. Uh, pie robežām joprojām daudz atbalsta, sniedz atbalstu tiem cilvēkiem, kas brauc prom no Lībijas, un es esmu devusi vēstījumu, ka ir nepieciešams runāt ar cilvēkiem par to, kas notiek, tīpaši attiecībā uz Bengāzī, lai cilvēki tur izprastu situāciju, un jāraugās, kas notiek attiecībā uz ūdeni, medicīnas precēm un tā tālāk jāraugās, lai viss nepieciešamais atbalsts šiem cilvēkiem tiktu sniegts. Tāpat ir jāgatavojas situācijai, kāda Lībijā būs pēc konflikta, un šeit atkal es atgriežos pie Eiropas Savienības lomas. Es domāju, ka šī loma ir palīdzēt valstīm veidot savu nākotni viņu pašu tautu vadībā. Runājot par Ēģiptu un Tunisiju, es divas reizes viesojos Ēģiptē kopš Mubaraka aiziešanas. Uh, Un mēs gal galā bijām pirmie, kas apsveic šo te aiziešanu. Un es dzirdēju tos pašus vēstījumus, un es zinu, ka prezidents Būzeks un tie, kas Ēģiptē ir pabijuši, saka to pašu, un ir dzirdējuši to pašu. Tā ir mūsu revolūcija jaunie nākotnes vadoņi sacīja, jā, mēs vēlamies izvēlēt, ievēlēt mūsu pirmo līderu 7000 gadu laikā, tā ir mūsu vēlme, un viņi arī saka, ka sistēmai ir jāatzīst, cik būtisks ir šīs izmaiņas, un mums ir nepieciešama palīdzība. Es jums došu vienu piemēru. Eģiptes plānošanas ministra ļoti enerģiska sieviete šobrīd izstrādā programmu, lai uzbūvētu miljonu jaunu mājokļu uh, Eģiptes iedzīvotājiem. Lauka apedos ārpus Kairas ir ļoti nepieciešama šāda jauna mājokļu būvēšana. Un viņi domā par to, kā atbalstīt mazos uzņēmumus, kā veicināt cilvēku izglītošanu, lai iedzīvotāji varētu gūt maksimālo labumu un lai kaut kas tik tiešām reāli notikt, lai tik tiešām šīs mājas tiktu uzcelts. Es vēlos viņai palīdzēt to panākt. Es vēlos, lai Eiropas investīcija banka sniegtu resursus, mēs vēlamies sazināties ar visām tām valstīm, kas ir um, pie mums vēršās pēc palīdzības, lai varētu sniegt iedzīvotājiem tādu konsekventu efektīvu atbalstu. Tad mēs tāpat arī zinām, ka Tunisijā ir nepieciešams uh, sniegt palīdzību. Žans Pings, Afrikas Savienības prezidents, šobrīd viesojas Tunisijā, un viņš man nesen teica, ka cilvēki tur ir ļoti optimistiski noskaņoti. Mums jau ir izstrādāta liela plaša programma, bet mums ir nepieciešams vairāk ar viņiem sadarboties. Mums ir jāraugās, ko mēs varam darīt uzreiz, bet tajā pat laikā arī jādomā par atbalstu ilgstermiņā. Uh, Mums ir jābūt apņēmības pilniem, mēs nedrīkstam sēdēt rokas klēpī salikuši. Mums mēs vēlamies, lai šī pārēja būtu veiksmīga. Un tāpēc ar komisiju un es pievienojos kopīgam paziņojumam kopā ar prezidentu Barozu, lai izstrādātu un ierosinātu konkrētu rīcību dalību valstīm ir nauda un resursi. Spējas sniegt atbalstu ar mūsu programmu palīdzību un pārstrādājot mūsu programmas tā, lai mums būtu elastīgi resursi, kas atbilst reālajām vajadzībām. Un ir vēl jāmēģina panākt arī citu resursu piesaisti, vai nu, teiksim, tā būtu Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka vai arī dalību valstu institūcijas, Tāpat ir jāatceļ tirdzniecības barjeras, jāraugās, lai šīm valstīm būtu iespējas veidot saikni ar mums, lai panāktu ekonomikas izaugsmu un treškārt mobilitāte. Ja tīpaši domājot par jauniešiem, studenti iespējām gūt labumu no šīm saiknēm ar mums un tāpat arī uzņēmēji, sadarbību ar uzņēmējiem. Bet mums tas viss ir jāīsteno. No Uzrakstīt dokumentu ir viena lieta, cita lieta ir to īstenot dzīvē, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt starptautisko koordināciju. Tas būs ļoti būtiski, un tāpēc Eiropas Savienībā ir centrālā loma, lai īstenot šo koordināciju ar valstīm no visas pasaules, no Turcijas līdz Austrālijai, no Ķīnas līdz Krievijai, lai uh, mēģinātu palīdzēt šim reģionam. Priekšstādātāja kungs, mums ir jāraugās, lai uzbūvētu pareizo ietvaru, kādā mēs varam darboties, lai efektīvi izmantot resursus, lai iesaistītu iedzīvotājus, lai, viņas, lai, lai viņi saprastu, ka mēs atzīstam to, ka tā ir viņu revolūcija un viņu pārmaiņas. Tāpat ir jāveido sociālās partnerības, jāpadara tās pēc iespējas spēcīgākas, un tāpat arī jānorāda, ka mūsu darbs ir veidot šo te dziļo ekonomisko izaugsmu, demokrātiju un ļaut šīm valstīm saprast, ka viņām ir ilgtermiņa partnerība ar mums un drošība. Un ka mēs darīsim visu iespējamo, lai viņiem palīdzētu. Paldies! Grazie, baronesa. Sirsnīgs paldies, baronesa Eštonē. Paldies par šo ievadrunu. Jūs nosaucāt dažas no idejām, kuras esat izvērsus New York Times rakstā. Jūs runājat par 3M stratēģiju, par naudu, tirgus pieejamību. Un es gribētu uzdot jums jautājumus par pirmo punktu, proti par finansiālo iesaisti tajās valstīs, par kurām mēs runājam. Šobrīd ir nepieciešami daudz miljārdi eiro, milzīgas summas gan kā ārkārtas palīdzību, steidzama palīdzību, gan arī kā palīdzība infrastruktūras būvēšanai, arī ārodu apmācībai un daudziem citiem mērķiem šajā sarežģītajā brīdī. Ir grūti kaut kur sameklēt šos līdzekļus finanšu krīzes apstākļos bet varbūt vēl grūtāk būs izlietot šo naudu saprātīgi un vispiemērotākajā veidā, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kam palīdzība vajadzīga visvairāk. Un man ir sakojuši jautājumi šajā saistībā. Vai mēs esam jau nosprauduši darbības stratēģiju, vai mums ir partneri, ar kuriem kopā mēs varētu īstenot tās pārmaiņas, kas ir nepieciešams, proti izveidot demokrātijai piemērotas infrastruktūras šajās valstīs. Došu vārdu Salfrankas kungam, lūdzu. Tā reprezentante, kisīrā nombri. Paldies. Savas grupas vārdā gribētu pateikties eh, jums par uzstāšanos eh, pēc eh, Eh, vakardienas sanāksmes, un es domāju, ka nebūtu taisnīgi jums veltīt jaunu kritiku. Tās krīzes, kas notiek vidusjūras divnīdu eh, krasta valstīs, ir jauns pārbaudījums Lisabonas līgumam, un es domāju, ka Eiropas Savienība savu kompetenci ietvarus rīkojas labi. Mēs sadarbojamies cieši ar eh, Vīmonu kungu un ārējās darbības dienesta pārstāvjiem. Jūs nācat klajā ar ambiciozu paziņojumu, norādot, manuprāt, ļoti pareizā veidā īsa vidēja un ilga termiņa darbības skaimiņa attiecību politikā, un es domāju, ka ir e, pareizi piemērot apvienotā nācija drošība padomas rezolūcija numur 1973, e, un E, tā gan bija tālajošāka, taču tajā pašā laikā tā piemēroja lidojuma aizliegumu zonas un citus pasākumus, un es domāju, augstās pārstāvs e, kundze, ka mēs varam būt gandarīti par to, ka šoreiz tās nebija visas Savienotās valstis, bet gan divas Eiropas, e, divas Eiropas Savienības valstis konkrēti apvienotā nācija un Francija, kas aktīvi strādāja pie šīs eh, rezolūcijas 1273 eh, īstenošanas. Un šajā sakarā ir tomēr daži komentāri, kas, vieš, kas rada jautājumus. Pirmkārt, mēs neesam panākuši to, lai Eiropas Savienības dalībvalstis drošības padomē E, nav nobalsojušas visas vienā, tā nav jūsu vaina. Un tieši šī pati polemika rodas runājot par Atlantijas aliansi. Ko mēs, Aštonas kundze, varētu darīt, lai uzlabotu savu koordināciju šajā sakarā? Otrakārt, es izlasīju e, vakardienas secinājumus ārlietu padomi, kur jūs e, paužat Eiropas Savienības apņēmību piemērot rezolūciju 1973. Mēs zinām, ka īsā termiņā Mums nav kapacitātes attīstīt eh, eh, pasākumus mums visiem dalībvalstīm. Ko mēs, Aštons kundze, varam darīt, lai varētu uzlabot mūsu lēmumu pieņemšanas mehānismus un veikli reaģēt lēmumu pieņemšanas procesā? Treškārt mēs uzklausījām dažus Ēģiptes kolēģus, un mēs zinām, eh, kādi ir konstitūcijas grozījumi pieņemt referendumā, taču es gribētu uzdot jums jautājumu attiecībā uz politisko novērtējumu tam, ka 77% referenduma dalībnieku e, ir atbalstījuši musulmaņu brālības un bijušās Muburaka partijas ieteikumus e, pretēji El Baradēja ieteikumiem. Un noslēguma priekšstādātā gribas sacīt, ka šis parlaments vienmēr ir bijis ļoti kritisks, it īpaši attiecībā uz atsevišķām nostājām kas e, izpaužas konkrēti vienā dalībvalstī Francijā. Un e, šobrīd es gribētu paust mūsu atzinību par konsekvenci, apņēmību un drosmi, ar kuru Francijas e, varas iestādes ir rīkojušās Lībijas krīzes gadījumā, kā arī Eh, nos, eh, par to, ka ir, tika nosūtīts ārlietu ministrs uz uh, ANO samitu lēmumu pieņemšanai. Katrā ziņā mēs gribam paust savu gandarījumu par to, ka šī valsts ir bijusi uzdevuma augstumos. Paldies! Grazie. Kolēģi, vi ricordo. Paldies, Salafrankas kungam. Dugodātie kolēģi, es atvainojos, bet es gribētu jums tomēr atgādināt ka šai diskusijai laiks ir atvēlēts tikai līdz pulksten pieciem, un tādēļ gribētu aicināt visus ievērot viņiem atvēlēto laiku. Katram koordinatoram es varu atvēlēt tikai trīs minūtes un ne vairāk. Nevienu jaunu deputātu nevaram vairs iekļaut runātāju sarakstā, jo saraksts jau tāpat ir garš. Vigēņina kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, es runāšu par vienu minūti īsāk un tādējādi izlīdzināsies tas laiks, ko savu Franks kungs pārsniedz. Barnīs Ašton, man liels prieks jūs redzēt šajā komitejā, mēs esam ārkārtīgi priecīgi, ka pēdējo nedēļu laikā jūs uzturat pastāvīgu dialogu ar Eiropas parlamentāru lietu komiteju, tas, mūsuprāt, ir ļoti svarīgi Mēs ceram, ka mēs varam jums palīdzēt labāk izprast savus viedokļus un palīdzēt arī izveidot jūsu stratēģiju labāk. Man ir vairāk jautājumu, ko es gribētu jums uzdot. Tie ir par aktuālākajiem jautājumiem, par situāciju Lībijā pirmkārt. Pēdējo nedēļu laikā jūs, baronese, vairāk kārt esat runājusi par eh, jauno partnerattiecību veidošanu demokrātijai Uh, sadarbojoties ar vidusjūras apkārtnes valstī. Taču nav nekas konkrēts teikts par to, ko Eiropas Savienība var darīt, um, lai dotu pretstaru Kadāfī. Tagad Eiropas Savienība ir gatava īstenot ANO rezolūciju 1973 savu mandātu ietvaros. Lūdzu, pastāstiet, kā tas konkrēti notiks, kāda ir mūsu kapacitāte īstenot šo rezolūciju. Otrakārt, vai ir kādas debatas par to, lai kā varētu izvairīties no pagātnes kļūdu pieļaušanas, kādi būs nākamie soļi, kāda būs izējas stratēģija pēc tam, kad militārā operācija būs beigusies, pēc tam, kad Kadāfi būs gāsts, cerams. Arābu līgas ģenerālsekretārs Āmrs mūs runāja par trim principiem. Vai jūs piekrītat tam? Viņš teica, ka nevajag, nedrīkst būt nekāda invāzija, nedrīkst būt Lībijas sadalīšana un ir jāaizsargā civiliedzīvotāji. Uh, vai tas būtu labs izējas punkts mūsu stratēģijas attīstīšanai, vai jūs tam piekrītat? Un visbeidzot, trešais jautājums, vai jūs būtu gatavi tūdaļ pat sniegt finansiālu palīdzību vai vismaz runāt ar Ēģiptes varas iestādēm par šādas palīdzības sniegšanu jo eh, Lībijas situācija destabilizē situāciju Eģiptē. Vairāk nekā viens miljons eģiptiešu nevarēs nosūtīt naudu no Lībijas atpakaļ uz savu izcelsmes valstu, uz Eģiptu, kā viņi to ir pieraduši darīt. Tas ietekmēs Eģiptes ekonomiku. Vai Eiropas Savienība varētu palīdzēt Eģiptē šajā jautājumā, un vai ir sarunas ar Eģiptu par šo jautājumu? Paldies! Bene, grazie, kolēga eh, Vigenin. Un... Paldies Vigenin kungam! lielisks piemērs, ko jūs rādījāt citiem, kā ievērot laiku. Nīcas kundze, lūdzu. Uh, Godātā augstās pārstāvs kundze, kolēģi, savas runas sākumā jūs teicāt, ka jau kopš oktobra jūs nesat ieradusies šeit. Man gan likās, ka jūs šeit bijāt pavisam nesen. Uh, tik daudz notikumu ir notikuši. Un tas nozīmē, ka jūs arī bijāt ļoti labi pārstāvēti. Mēs saņēmām informāciju no jūsu biroja. Bet, protams, mēs vēlamies jūs paši arī redzēt pēc iespējas biežāk. Es gribētu jums pateikties par ārkārtīgi plašo ieskatu jūsu darbībā. Um, tas tiešām ir žilbinoši viss, ko jūs darat pasaulē notiek ārkārtīgi daudz notikumu šobrīd dažādos reģionos. Uh, skaidrs, ka viens cilvēks nevar nodarboties ar visiem šiem jautājumiem vienlaikus. Bet tagad pāriešu pie konkrētākiem jautājumiem, Baronis Skundze. Jūs runājāt par Lībiju. Un mani pārsteidz tas, ka jūs uzsverāt galvenokārt nepieciešamību sniegt humāno palīdzību, humāno atbalstu. Iepriekšējie runātāji pasvītroja, ka līdz šim jūs nesat skaidri definējis politiskos mērķus un veidus, kā mēs tos varētu sasniegt protams, ir ANO drošības padomas rezolūcijas mērķi, bet tas, jāsaka, ir arī šī rezolūcija ir diezgan tāda izplūdus runājot par politiskajiem mērķiem. Jūs pieminējāt, ka Turcija iespējams ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības strateģiskajiem partneriem. Protams, es jums pilnībā piekrītu. Taču, ņemot vērā patreizējos notikumus, uh, ir dīvaini, ka Turcija nepiedalījās Parīzes tikšanās reizē pagājušo nedēļu. Protams, es e, negribu, lai jūs sniedzat precīzus komentārus par to, bet es gribētu dzirdēt, kā jūs personiski Eiropas Savienības vārdā strādājat, lai iesaistītu Turciju šajos notikumos un pasākumos, arī kas paredzētu tuvākajā nākotnē. Un visbeidzot, gribētu teikt dažus vārdus par Izraēlas un Palestīnas konfliktu Arī tur pulkstens tiks ļoti strauji, laiks iet uz priekšu. Septembrī notiks nākamā ANO ģenerālās asamblējas sēde, un laiks līdz septembrim būs ļoti būtisks periods tuvējos austrumos. Varbūt jūs varētu pastāstīt mums, kas notiks e, šajā laikā un kāda būs mūsu reakcija. Paldies, Branners kundze, lūdzu. Sirsnīgs paldies. Un sirsnīgs veicam jūs pie mums komitejā. Par Lībijas gribētu jums izteikt līdzjūtību, ka jums ir jā, jāstrādā ar mūsu pašreizējo Vācijas valdību, un es gribētu jums sacīt, ka tas, ka Vācija ir gājusi savu ceļu, pavisam noteikti jums nepalīdz, bet ne jau viss Vācijā tā domā. Un ja Francija Vāciju un apvienotā karaliste nevar par kaut ko vienoties, tad jums noteikti ir ļoti grūti, un tāpēc es gribētu atvainoties jums par to. Žēl, ka šobrīd NATO īsteno ieroču embargo un nevis Eiropas Savienība. Es domāju, ka Eiropas Savienība varētu vēl pozicionēt savu nostāju šajā sakarībā. Uh, Es domāju, ka jūs teicāt labas lietas par eh, tām valstīm, kur ir notikušas revolūcijas, bet attiecībā uz tām valstīm, kur šobrīd norisinās vārdarbība, bet Eiropas Savienība vēl uztur normāls attiecības ar šīm valstīm, nu kā tad īsti ar sarunām ar Sīriju? Varbūt mums vajadzētu pārdomāt savus sarunas ar Sīriju un pārtraukt tās. Ko jūs domājat par to? Tad par Jēmēnu. 15 miljoni tiek atvēlēti no stabila stabilizācijas pakets eh, Jemenē. Kā mēs izvērtējam to situāciju un to darbu, ko mēs tur darām Māroka, Rietum Sahāra un eh, zivsēmniecības nolīgums? Kā tas viss šobrīd izskatās? Jo es domāju, ka būtu svarīgi tagad proaktīvi un saulēcīgi rīkoties un pārbaudīt visu, kas vien ir iespējams. Un tad vēl viens punkts. Uh, Jūs pieminējāt Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Manuprāt, vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā uz to, kāds ir šīs bankas mandāts. Lielākoties šādi līdzekļi ir palīdzējuši īstenot privatizāciju un pasākums, kas nav veicinājuši brīvību un sociālos jautājumus. Un tāpēc ir jādomā, kādu modeli eksportēt uz šīm valstīm, lai tas tik tiešām palīdzēs tām valstīm. Un pēdējais tāds ētikas kodeks par uh, nabadzības apkarošanu, uh, par uh, ieroču apkarošanu. Es domāju, ka vajadzētu tiešām padomāt par šo jautājumu un kāda ir jūsu plāna, lai stingrāk īstenot šos te plānus un kā tas savietojas ar Transparency International iniciatīvu saistībā ar to, kur tad paliek naftas nauda un kam maksā mūsu kompānijas kādām valdībām un cik daudz. Paldies! Parola al kolega Tannok, prego. Paldies, Tanaka kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāja augstā pārstāvs kundze. Viena nedēļa politikā šobrīd ir ļoti ilgs laiks. Un jāsaka, ka Eiropas Eh, kopējās ārējās drošības politikas vienotība bija apša, apšaubām. Vācija nepiedalās uh, ANO drošības padomā, Turcija ļoti lēni iesaistās šajās NATO operācijās uh, ar lidojumu aizliegumu zonu. Es esmu pārliecināta, ka jūsu sekretariāts noteikti strādās ilgas darba stundas, un paldies jums par to. Šobrīd mēs runājam par vidusjūras dienvidu krasta ekonomisko stabilizāciju. Ceram, ka tur būs vairāk demokrātijas, cilvēktiesības tiks respektēts. Mana politiskā grupa šādu iniciatīvu noteikti atbalstīs, un tomēr gribētu teikt arī to, ka jautājumā par Lībiju, neskatoties uz to, ka rezolūcija 1973 nerunā par režīmu maiņu, bet mums vajadzētu jārunāt par to. Kamēr vien, kad Dafī būs pie varas, manuprāt, demokrātijai nav cerību. Par Tunisiju pirms divām nedēļām dzirdēju, ka tur uh, vēlētie, eh, vēlēšana iestādes nevēlas divas islamistu partijas reģistrēt, jo tām esot diskriminējuši politika pret sievietēm un eh, dažām citām grupām. Manuprāt, tā ir pareiza pozīcija. Tunisijā vajadzētu atbalstīt sekulāras demokrātijas attīstību. Bet mani satrauc notikumi Ēģiptē. Nīlas revolūcija ir beigusies, bet šķiet, ka kristieši, kopti un citi joprojām tiek vajāti, tiek uzskatīti viņi par eh, nepareizticīgi svarīgajiem, un es gribētu jūs aicināt doties uz Kairu un runāt par šo jautājumu. Tāpat esmu ļoti satraukts par Bahreinā, Sīrijā, Jemenā apšautajām mierīgajām demonstrācijām pēdējās dienās. Eiropas Savienībai bieži vien pār, pārmet to, ka mums ir tā kā dubultie standarti. Es domāju, ka mums viena līdz stingri jānosod šādi notikumi visur. Mūsu austrumu partneri arī nedrīkst justies aizmirst, ka mēs skatāmies tikai uz dienvidiem. Uh, Aštons kundze, es ceru, ka jūs dosieties drīzumā uz Kijevu apmeklēt mūsu seno partneru Ukrainu. Tā šobrīd ir tādās briesmās atrodas, ka tā varētu aizpeldēt tālāk prom no mums. It kā runājot par austrumu valstīm, grib pieminēt arī Krieviju un Putinu komentārus par lidojuma aizliegumu zonu, ko viņš salīdzināja ar krustu karu. Manuprāt, šāds salīdzinājums ir gluži nevietā, un es es redzēju pirmo reizi, ka Medveģev kungs Putinu arī nosodīja, nu, zināmā mērā e, lūdzu viņam um, apklust, kad viņš sāk runāt par šādu te lietu, un vai tas nozīmē, ka Krimlī beidzot šīs te mm, tandēmas sāk tā kā dalīties. Mejerkrungs, gojgrupa. E, Paldies, priekšsēdētāji Aštons kundze, vai jūs zināt, kā manas grupas vairākums ir pilnībā pret ārvalstu intervenciju, lai varētu atrisināt Lībijas konfliktu? Mēs atbalstam e, tās bāžas, ko pauda Krievija, Indija, Ķīna, Brazīlijā, atturēties no šīs rezolūcijas, jo mēs uzskatām, ka cilvēktiesības e, nevar tikt uzspiests militārā veidā. Ir vairāk nekā 32 konflikti e, visā pasaulē, 32 un Eh, nevienam nenāktu eh, prātā šeit eh, veikt militāru intervenciju. Vēl jau vairāk šī militārā intervencija nav skaidrs, ar kādu mērķi tā ir. Daži norāda, ka tas ir, lai atceltu Kadāfī. Un bez kavēšanās to apgāž. Citi uzskata, ka E, ka šo operāciju vādā viena Eiropas Savienības valsts, pēc tam saka, nē, pievienojas NATO, un pēc tam atkal cits saka, ja tas ir NATO, e, vai NATO vada konfliktu e, atrisināšana, nē, un visbeidzot tiek noraidīta oku, militāras o, zem, okupācija uz zemes, un mēs saskaramies ar situāciju, kurā notiek selektīvā bombardēšana ar spērnotēm raķetēm, kur uh, Eh, nevienmēr ir skaidrs, kas tiks iznīcināts, vai kāds eh, militārs objekts vai civils objekts, un tādējādi es no sirds ticu, ka Benskī Mūns apvienoto nāciju sekretārs, eh, ka viņam ir jāaicina ja noteikti uguns pārtraukšana un sarunu uzsākšana, tā ir vienīgā iespēja, un Es eh, gribu sacīt, kā kopā ar Salfranku citiem kolēģiem bija Eģipte. Es nezinu, vai jūs apzināties to lomu, kāda Eiropai um, bija Āfrikā pagājušajā gadsimtā. Un Āfrikas izjūta saistībā ar ikvienu Eiropas uh, eh, intervenciju Āfrikas teritorijā, pat Arābi līgā, uh, eh, kura sākotnēji uh, deva savu piekrišanu šādai militārai operācijai vēlāk pilnīgi atteicās no sava atbalsta. Savukārt intervencija ir daudz tālajošāka un Aštonas kundze, es domāju, ka būtu vērts uzsākt šī uzbrukuma beigas. Pielikt pūliņus, lai panāktu uguns pārtraukšanu un uzsāktu sarunas, sākot no visaugstākā līmeņa. Eh, Barski Mūrs nesen eh, eh, nesen zi, ziņoja par uguns, ir jāicina pārtrauk, uguns pārtraukšanu Brazīlijas prezidents. Lula ir devies uz apvienotām nācijām pieprasīt šādu uguns pārtraukšanu. Un es neredzu nekādu demokrātisku attaisnojumu šeit. Es saprotu, ka uh, ka š, e, Kadafi bija tūs pietiekam tūs daudziem Eiropas vadītājiem, un vienas dienas laikā šīs attiecības nevarēja mainīties. Lielas paldies, un tagad pēdējais runātājs pirmajā jautājuma raundā - Belderkungs. Frau Ashton, ich hab zu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā Aštons kundze. Pavisam nesen Es piedalījos parlamentā delegācijas braucienā uz Ēģipti. Arī jūs nesen apmeklējāt Ēģipti. Mēs zinām, ka simtiem tūkstošu ēģiptiešu šobrīd patiesībā pavad naktis zem klājas debesis dažādās vietās, parkos, kapsētās. Uh, situācija ir ļoti grūta, viņiem ir sarežģīts šis izdzīvošanas periods. Tuvākajā laikā nekas viņu dzīvē nemainīsies. Es esmu ticies ar diplomātiem no šī reģiona, un viņi stāsta par to, ka ir vajadzīgs pats elementārākais - pārtika, piemēram. Tiek runāts par humāno un pārtikas krīzi Ēģiptē. Tas, protams, nepalīdz demokrātijas būvniecības procesam, ka ir šādas problēmas. Vai militārā padome ir paredzējusi nodot varu no militārās varas civilai pārvaldē pēc tam, kad būs notikušas vēlēšanas? Protams, E, militārā vara mēģina šo te ekonomisko impēriju saglabāt, bet sociālais progress un sociālā atjaunotne nebūtu nav galvenajā uzmanības centrā. Lielas paldies! Tagad došu vārdu baronesē Aštonai, viņa atbildēs uz jūsu jautājumiem. Gudētie kolēģi! Gribētu jūs aicināt uzdot jautājumus nedaudz īsāk. Turpmāk runātājiem došu tikai pusotru minūti katram, savādāk visi runātāji nemaz ne, netiks pie vārda. Lūdzu, uzdodiet tikai vienu vai divus jautājumus, un ne vairāk. Tā, tā mēs taisnīgi sadalīsim mums atvēlēto laiku. Lielas paldies! Baronis Skundze jums dod pusstundu. I know, I know it's a joke. It's a joke. Such a blaga. es sapratu, ka tas ir joks priekšsēdētāji. Godātais priekšsēdētājs mēģināšu tiešām izteikties īsi un atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Iesākumā jūs pats priekšsēdētāji jautājāt, jā, jautājāt par finansiālās palīdzības instrumentiem, kurus mēs varētu izmantot un kā mēs varētu pārbaudīt to izlietošanu. Šeit jārunā par kombināciju. Mēs varam kombinēt Eiropas komisijas resursus un dažādus citus instrumentus um, jāskatās, kā šo naudu var izmantot pēc iespējas elastīgākā un efektīvākā veidā, lai ņemt vērā to, ko jūs teicāt šoreiz un arī citreiz. Proti, lai nauda tiktu izmantota pareizi un noderīgi. Tāpat jāskatās ir uz tām budžeta līnijām, kas nav pietiekami izmantots, kur ir pārpalikušie līdzekļi. Tos varētu pārspēlēt tad uz šiem te eh, steidzamajiem mērķiem. Uh, E, Eiropas investīcija banka, manuprāt, varētu atvēlēt miljardu eiro šobrīd reģiona. Um, atjaunošanai Ēģipte šobrīd ir saņēmusi 484 miljonus eiro no Eiropas e, banku um, līdzekļiem. E, ERAB līdzekļi, manuprāt, varētu būt vēl kā papildus resursi, nevis kā resursi, kurus mēs atņemam mūsu austrumu partnerības programmām un citām. Un, protams, nedrīkstam aizmirst arī Pasaules banku un Bobu Zeliku, kas arī domā par to, kādus līdzekļus varētu veltīt mm, Ziemeļāfrikas rekonstrukcijai. Safranks kungs, liels paldies jums par komentāriem. Tik tiešām mēs mēģinam pārstruktūrēt kaimiņa attiecību politiku, padarīt to efektīvāku, padarīt to atbildēt spējīgāku. Mm, esam jau daudz ko darījuši. Eh, š, šajā lietā, bet jūsu komentāri joprojām tiek gaidīti un ir ļoti noderīgi. Par drošības eh, padomi un dalību valstu rīcības koordināciju. Koordinēšana tiešām ir problēma. Cilvēkiem ir dažādi viedokļi. Eiropas Savienībā ir 27 suverēnas dalību valstis, kas cieši tic savām tiesībām mm, izlemt to, ko tās dara, it īpaši tādā delikātā jomā kā aizsardzība. Uh, Es domāju, ka šoreiz jāuzsver tas, kā drošības padomu sēdē neviens nebalsoja pret šo rezolūciju. Ārlietu padomē vakar mēs nonācām pie vienbalsīga secinājuma par to, kā Eiropas Savienība vislabāk var sniegt atbalstu, kā mēs varam organizēt humāno palīdzību, civiliedzīvotāju aizsardzību, kā mēs varam labāk sadarboties savā starpā. Uh, Manuprāt, tas, tā ir realitāte, ka mēs varam šo vienbalsību panākt. Varbūt visiem tas nebūtu nav patīkami. Mana loma ir šo vienbalsīgo lēmumu pārvērst rīcībā. Šeit tik runāts par referendumu Ēģiptē. Es pētīju konstitucionālos grozījumus, zinu, ka jūs tos esat izpētījis padziļināti. Es teiktu sekojošo. Uh, 41-42% iedzīvotāju piedalījās šajā referendumā. Tas ir vairāk nekā iepriekš. Lielais vairums atbalsta šos konstitūcijas grozījumus. Es domāju, mums jāuzticas eģiptiešiem un viņu referendumu rezultātam. Es runāju ar El Baradē kungu, ar Amru Musu. Es zinu, ka viņi ļoti emocionāli runā par šiem jautājumiem. Viņi abi būs kandidāti prezidenta vēlēšanās. Protams, viņiem jāpiedalās tajās, ja viņi to vēlas, bet tā ir demokrātija praktiski praksē. Tiek piedāvāts kaut kas cilvēkiem, bet viņi izsaka savu viedokli. Ēģiptē šobrīd tiek būvēts institūcijas un politiskās partijas. Man personiski vienas no debatēm bija īpaši svarīgs Ēģiptē. Mēs runājam par to, cik daudz no tiem cilvēkiem, kas ir iesaistījušies politiskajā procesā, e, ir ar pieredzi šajos jautājumos. Daudz no jums zinās, cik svarīgi ir dot politiskajām partijām laiku, lai tās izveidotos. E, Maršāls Atāvī, kad es tikos ar viņu, arī piekrita šai domai, ka ir svarīgi atvēlēt laiku partiju veidošanai. Nākotnē arī tas būs ļoti svarīgi. Bija jautājums par to, kā mēs ņemam vērā deputātu tiesības, deputātu viedokļus, jā, mēs tos ņemam vērā, par rīcību pret Kadāfi. Kāda ir Eiropas Savienības loma un mērķis? Uh, Eiropadoma trīs priekšnoteikumus formulēja, un manuprāt, tas ir tāds kā fons, uz kura mēs varam e, veikt kaut kādus pasākumus. Un tie pasākumi, ko esam veikuši jau tagad, ir bijuši pamatot ar šiem te trim priekšnoteikumiem. Uh, no drošības padomas rezolūcija un secinājumi ir svarīgākais priekšnoteikums. Mums svarīgākais iespējams ir sniegt atbalstu mm, sabiedrībai, civilējiem iedzīvotājiem. Minēšu piemēru. Šodien uh, Kadāfī karaspēks mēģina uzbrukt pilsētai, kas atrodas 50 km no Bengāzī, no kuras nāk ūdens, ar ko apgādā Bengāzī pilsētu. Uh, Tātad viena no problēmām būs apgādāt Bengāzi iedzīvotājus ar ūdeni. Šobrīd man, mums ir uh, vesela misija Bengāzī, kas pēta apstākļus, kādi ir pārtikas krājumi, ūdens krājumi Bengāzī. Mēs uh, ņemam vērā viņu informāciju un plānojam. Līdz ceturtdienai drošības padoma arī būs saplānojusi rīcību. Tas tiek koordinēts ar NATO, kas domā par humano palīdzību un humano humano misiju. NATO tiekas šorīt, atkal NATO dalību valsts šorīt un plāno tālākās darbības. Runājot par Amru Musu no Arābu līgas, tur dialogs ir ārkārtīgi aktīvs. Es ar viņu runāju pirms šīs sēdes pēdējo reizi, un viņa domgājiens ir ļoti skaidrs ja mēs izlasām 1973. rezolūciju, tad visas tās teksts ir ļoti svarīgs. Ceturtdien atkal notiks ANO drošības padomas sēde, kurā tiks spriests par to, vai ir iespējams piemērot pirmo pantu šajā rezolūcijā. Eh, jūs pieminējāt vienu miljonu eģiptiešu, kas eh, dzīvo Lībijā un strādā Lībijā un nevar nosūtīt atpakaļ savu nopelnīto algu uz Eģipti. Jā, mēs zinām, ka tā ir problēma. Mm. Ēģiptes budžetam bija pārpalikums līdz šim, un tagad tas ir pārgājis no pārpalikuma uz deficīta budžetu. Mēs mēģinām ar citām finansu institūcijām runāt par atbalsta sniegšanu, bet ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams idejas no eģiptiešiem, kā mēs labāk varētu palīdzēt viņiem. Neicis Kundze jautāja par humāno palīdzību Ēģiptē, ka tā ir nepieciešama piekrītu tam. Politiskos mērķus, manuprāt, es jau definēju. Es gribētu, lai Lībijas tauta varētu pati noteikt savu nākotni, lai viņiem būtu demokrātija, lai būtu cilvēktiesība ievērošana Mēs esam tikšies ar daudziem pārstāvjiem, kuri arī ir piebilst, atbalstījuši to, ka viņi vēlas demokrātisku nākotni ar vēlētām partijām. Viņi grib tās pašas tiesības, kādas mēs baudam Eiropā, tās ir vispārīgās cilvēku tiesības. Uh, politiskais process noteikti sāksies, un šis būs tas mūsu ilgtermiņa mērķis. Turcija visu laiku tiek iesaistīta šajās darbībās. Zinu, ka prezidents Obama pavisam nesen uzrunāja Turcijas pārstāvis, manuprāt, vakar vakarā. Es ļoti regulāri sazinos ar Turcijas ārlietu ministru. Mums šie kontakti ir ļoti svarīgi, jo Turcija tiešām ir svarīgs partners. Stambulā notika pēdējās sarunas par Īrānu, kopā ar Turkiem mēs runājam par Bosnijas attīstības notikumiem un tā tālāk. Runājot par tuvējo austrumu mieru procesu, tur es varētu teikt ļoti daudz ko, bet pateikšu tikai divas vai trīs lietas. Pirmkārt, mums ir jāizkustina šī lieta no strupceļa, to es esmu teikuši gan Izraels, gan Palestīnas pārstāvjiem. Mums ir nepieciešams izkustināt šo procesu no strupceļa. Ir reālas mm, vēlmes rast risinājumu tieši šobrīd. Es ceru, ka redzēsim arī kaut kādu progresu. Kvartets tiksies pavisam drīz. Es vēlos, lai tas nāktu klajā ar ļoti skaidru nepārprotamu secinājumu. Tāpat kā jūs, arī es zinu, ka septembris būs svarīgs brīdis mūsu plānošanā. Brantners kundze, jūs runājat par Sīriju un par nākotnes plānošanu. Te varētu minēt arī Bahreinu, Maroku, Rietumu, Sahāru, ko jūs arī pieminējāt. Uh, Eh, komisijas eh, zivsaimniecības komisārs jau domā par Rietum-Sahāras zvejniecības problēmu atrisināšanu. Eh, Bahreinā tikko kā mm, mūsu sūtņi atgriezās no Bahreinas, tika runāts ar Bahreinas Saudarābijas varas iestādēm par to, cik svarīgi ir uzturēt mieru un dialogu valstīs, nevis ļaut eskalāt, eskalēties vardarbībai. Uh, Sīrija arī šobrīd piedzīvo kaut kādas pārmaiņas sākums. Es ceru, ka Sīrija atbildēs uz tām mierīgā veidā. Tas, ko mēs darām šajās valstīs, būs saskaņots ar mūsu darbību citās valstīs. Mēs atzīstam šīs pārmaiņas, es piekrītu jūsu analīzē. Uh, Bet reizēm, protams, mēs atpaliekam notikumu, nu, no, notikumiem, jo tie mainās ārkārtīgi dinamiski. Mēs netiekam līdz Tanaka kungs. Divas lietas, ko jūs pieminējāt, es komentēšu. Viens par reliģisko toleranci un vardarbību. Šo jautājumu mēs tieši apspriedām ar maršalu Tantāvi. Uh, mēs apspriedām konkrētos vardarbības izpausmes gadījumus, un es uzsvēru, ka ir ļoti svarīgi aizsargāt cilvēks ar jebkuru reliģisko pārliecību. Es zinu, ar Eiropas parlamenta delegāciju arī bija šādas te debates. Es esmu ļoti tieši valodu runājis par šiem jautājumiem Ēģiptē, tieši tāpat kā jūs, arī es uzskatu, ka tas svarīgs jautājums par Ukrainu. Jā, jums taisnība, mūsu dialogs ir cieši, drīz vien došos uz Ukrainu. E Mums ir jāuzstāja, lai arī Ukraina kaut ko darītu brīvās tirzniecības līguma jautājumā. Ehm, Banki Mūna kungs, Meijer kungs, Banki Mūna kungs vienmēr ir uzskatījis, ka ir nepieciešams politiskais process. Rezolūcijā ir runa par daudziem jautājumiem. Banki Mūna kungs vēlas redzēt politiskus risinājumus Lībijas tautai. Viņš nerunā pretrunās Es neuzskatu, ka Eiropa ir liekulīga šajā gadījumā. Es esmu teikusi jau iepriekš un teikšu vēlreiz. Ir jāizlem, ko mēs darām, vai mēs izolējam kādu valsti, ja mēs iesaistāmies šīs valsts attīstībā. Mēs tomēr domājam, ka iesaistīšanās politika ir labāka. Bieži vien ar dažiem režīmiem mēs norobžojamies no tiem, taču tas tiem nepalīdz, tas nepalīdz viņu tautai. Uh, Līdz ar to šī izolācija vai norobežošanās tiek izmantot tikai izņēmumu gadījumos. Belderkungs, jūs runājāt par eģiptiešiem, kas dzīvo uz ielas šobrīd. Tas ir ļoti svarīgi. Visi ekonomiskie jautājumi, dzīvesvietas jautājumi, pārtiks palīdzības sniegšana ir jautājumi, ko mēs izskatām. Paldies. Paldies, un mēs pāriem pie nākamās sarunkārtas. Vis, e, kolēģis Budī un pēc tam Kaizers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. E, augstā pārstāvs kundze. Arābu revolūcija mums uzliek par pienākumu pārskatīt mūsu kaimiņu attiecību politiku. Mēs cerējām ar šī rīka palīdzību veidot demokrātiju un cilvēktiesības, bet izrādās, ka bieži vien mēs esam finansējuši autoritāru režīmu un lai šīs kļūdas neatkārtotu. Mēs īstenojam pilnīgi kaimiņa attiecību politiku. Fūlis kaut kas mums jau ir nosūtījis dokumentus. Mans jautājums ir, ko mēs darām attiecībā pret valstīm, eh, uz kurām ir attiecināma kaimiņa attiecība politika, bet kurās ir autoritārs režīms? Ja šāda valsts ir, ko tad mēs darām ar šādu kaimiņu valsti, ar kuru mēs esam saistīti, kas uh, Eh, veids manifestāciju represijas. Eh, Īsiem sakot, var eh, viegli noslēgt nolīgums vienošanās ar režīmiem pārmaiņu procesā, bet ko mēs darām citās situācijās, kad mums ir asociācijas nolīgumi, kas ir spēkā ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies! Eh, vēl viens labs sintēzes piemērs, kolēģi, De Kaiser, lūdzu. Okay. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāve. Skundze, arī es gribētu jūs apsveikt jūsu veikto darbību sakarā visā, kas ir saistīts ar Arābu valstu revolūciju. Un es gribētu sniegt papildu informāciju pār pēdējo sadāksmi Eiropas uh, Savienības uh, Izraēlas uh, delegācijā. Mēs vēlamies jums ar to parādīt, cik lielā mērā ārējās darbības dienests ir pievienotā vērtība Eiropas ārpolitikā. Bet ir divas jomas, kas mani vieš bāžas. Pirmā ir nesenā Japānas krīze, kur katrā ziņā tīri ārēji. Mēs redzējām samērā maz koordinācijas starp dalībvalstīm, gan par to, kas ir jādara, gan par apmaināmo informāciju, kas būtu jādara saistībā ar mūsu pilsoņiem, ar jodu, kā uh, Eh, klasificēt šo kodolavāriju un kad Eiropas Savienība ir koordinējusi, ko tā ir eh, darījusi, kādas secinājumus jūs varat eh, izdarīt šīs Japānas koordinācijas sakarā. Un otras bažas ir saistāmas ar Sudānas dienvidiem. Ja mēģināšu izteikties priekšsēdētāji ļoti īsi, Sudānas dienvidos, dienvidos kur eh, pārējus demokrātiju eh, nenorit tik labi, kā mēs to būtu cerējuši, un kur ar šo konstitūcijas projektu, kam būtu jābūt gatavam tagad, eh, prezidents Salvakīrs nav atvērts tā opozīcijas partijām, kā mēs to vēlējamies, un pilnīgi pretēji mēģina uh, novirzīt visu konsolidāciju spēlēm ietvaros. Ir Kārter centra preses relīzes, kas ir visai daļrunīgas un uz kurām es gribētu vērst jūsu uzmanību, kā jūsu prāt, kā jūs komentējat šo pāreju uz demokrātiju. Kolēģis Prēda un pēc tam kolēģis Lamsdorfs. Paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums Aštonas kundzei attiecas uz 8. Eh, marta paziņojumu par eh, partnerattiecībām ar mūsu vidusjūras dienvidu kaimiņiem. Parlamentā mēs pieņemam vairākas rezolūcijas, pieprasot skaidrus kritērijus, lai piešķirtu uh, Uh, advancētu statusu. Mans jautājums, vai jūs tuvākā nākotnē nāksiet klajā ar skaidru ceļu kārti šajā sakarā? Paldies! Paldies, kolēģis Lāmsdorfs, lūdzu. Äh, Paldies. Vispirms es gribētu paust pārsteigumu, ka zaļie šobrīd tā ļoti viegli skatās uz uh, uz, uz šo intervenci, jo viņa jau bija tāda relatīva pacifista līdz šim, tagad iet citā virzienā. Ceturtdien jau parādījās, atklājās tās, kāda ir situācija attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstu nostāju Francijas balsojums pavisam atšķīrās no tā balsojuma, kāds bija ANO, bet tā jau tas bija daudz agrāk, ne tikai šonadēļ. ANO rezolūcija tika viennozīmīgi apsveikta, un es domāju, ka tas ir tas pamats, uz kuru būtu Eiropas Savienībai jāstrādā. Ir skaidrs, ka rīcības šīs rezolūcijas ietvaros tiek īstenots, tās tiek atbalstītas uh, diferencētā veidā, un es domāju, ka tas ir pareizi. Katra dalība valsts šeit varēs spēlēt savu lomu. Varnes Eštāna, man ir pāris jautājumu, tādu pavisam konkrēti. Viens ir tas, ka jūs nosūtījāt ņoco kungu uz Bengāzī, kādi rezultāti. Otrs padomu secinājumi par Bahreinu tiešām ir pārsteidzoši, lai neteikt, ka satraucoši, jo tur ir vienāds svars likts uz demonstrantiem un valdības spēkiem. Un es domāju, ka tas nu, vienkārši man trūkst vārdu. Nu, kā mēs varam apsūdzēt demonstrantus Bahreinā, kas cīnās par demokrātiju, par to, ka viņi ir izprovocējuši valdības spēkus, kuriem ir daudz lielāka resursi. La risposta sul pacifismo alla collega Lunacek dei Verdi. Thank you, Mr. President, and uh, I would like to focus on the Balkans. Es gribētu fokusēties uz ba Balkāniem, bet pavisam īsti Par visiem šiem procesiem Aštāns kundzei un Limon kungam no arī rīcības dienesta par sarziņu ar parlamentāriešiem par krīzi Ziemeļāfrikā. Es gribētu izteikt gandarījumu par to, ko viņi ir paveikuši. Es domāju, ka process ir bijis labs attiecībā uz to, kā uzlabot komunikāciju. Divas lietas par Balkāniem, ko gribētu pavaicāt. Viens pavisam īsi jautājums par Bosniju un Hercegovinu. Tad, kad jūs plānojat nominēt jauno delegācijas vadītāju, jo kopš pagājušā gada jūnija nav šāds vadītājs. Un es domāju, ka ir nepieciešams, lai būtu šāds cilvēks, kas par to būtu atbildīgs. Un tad par Kosovas un Serbijas dialogu. Jūs pat pieminējāt, ka tas ir būtisks process, un es esmu viensprāts ar to, un es ceru, ka šis process būs veiksmīgs. Tā ir pirmo reizi kad pēc tam, kad pirms trim gadiem tika pieņemta neatkarības deklarācija, ka dabas valsts ir apsēdušās pie viena galda un runā par to, kā uzlabot situāciju saviem iedzīvotājiem, bet kur ir tā problēma? Es tur biju pagājušajā nedēļā. Bet gaisotne ir tāda, ka tikai Serbijai būs kāds labums no tā viss. Ko mēs darām lietas labā, ko jūs darāt lietas labā? Viena būtiska lieta ir vīzu dialogu sākšana. Ko jūs izdarāt, lai komisijas ietvaros? Uh, panākt to, ka Malstrēms kundze uzsāk šo procesu un tāpat arī dalība valstis. Jo tādējādi mēs ļautu Kosovai atkal ticēt tam, ka viņi vēlas redzēt šos cilvēkus Eiropas Savienībā. Paldies! Lisiāri, kolēga Atkins, e poi Pancēri. Kolēģis Atkins, pēc tam Pancēri. Lēdija Eštāna, es domāju, ka jums ir tāds pavisam neiespējams darbs, ņemot vērā, ka jums ir tāds fundamentāls uh, domstarpības ar Eiropas Savienības uh, ar um, ārlietu padomu un dalību valstīm arī ir atšķirīgs viedoklis atkarībā no savu pašu interesēm. Un es domāju, ka jūs esat uh, ļoti daudz darbus uzņēmusies, jūs labi pārzinat Britu sistēmu. Uh, Varbūt, ka būtu liederīgi iecelt tādus um, apakšministrus, lai viņi varētu, lai jūs varētu koncentrēties uz tiem tiešām būtiskajiem jautājumiem, bet viņi darītos citus darbus. Viens no šiem būtiskajiem jautājumiem ir tuvējā austruma. Kas notiek Gazā un tas, kā uzvedās uh, Izraela, tas ir tiešām liels kauns, un es domāju, ka daudz tā domā, lai gan, protams, viedokļi atšķirs. Kvarteta sanāksmes kontekstā, kas notiks drīzumā, vai jūs dom nedomājat, ka būtu pienācis laiks panākt, ka Eiropas Savienība kļūst par spēlētāju, nevis tikai maksātājs? Paldies. Pancēri. Pancēri, kungs, lūdzu. Es eh, neko nekomentēšu, gandrīz mums, mums ir ļoti maz laika. Vienīgā atšķirība starp kopīgu Eiropas darbību un to faktu, ka mēs eh, atrodamies šeit ar voluntāristiskām darbībām, tā ir ļoti liela starpība. Un mans jautājums. Saskaņā rezolūcija 1973, jā, pienākumi tādi ir, bet ja būtu jādara vairāk nekā šī rezolūcija norādīts, ko Eiropa darītu. Otrais jautājums - Eiropas darbības. kāda, ar, ar kāda veida darbībām jūs domājat, lai rastu risinājumu tām domstarpībām, kas attiecas uz uh, vadību. Es nerunāju šeit par, e, e, ar tādu prosarkozi entuziasmu kā kolēģis Salafranka, bet es domāju, ka ir nepieciešama zinām drosme, lai panāktu šādu apvienoto nāciju rezolūciju. Taču man nevisai patīk šis e, viena jātnieka solo izgājiens. Afrikas Savienība un Arābu līga piedalies no sākuma, pēc tam Arābu līga. Um, novērsās no šāda risinājumu. Ko jūs domājat, kādas eh, veidosies attiecības šeit? Jo, manuprāt, Arābu līgas viedoklis un Afrikas Savienības viedoklis ir ļoti būtisks. Pretējā gadījumā sekas var būt ļoti negatīvas. Kāds ir jūsu viedoklis un kā jūs domājat saglabāt attiecības ar Afrikas Savienību un Arābu līgu, kas ir divas ļoti svarīgas struktūras? Ot, Hautaus kundze no cilvēktiesība apakškomitejas. Divi jautājumi, divas lietas no manas puses. Uh, E, tika norādīts, ka šobrīd vairākās valstīs notiek ļoti dramatiski notikumi. Es esmu ļoti nobažījusies par Sīrijas notikumiem. Šķiet, ka 20 tūkstoši cilvēki ir protestējuši. E, e, un piekdienā drošības dienesti ir nogalinājuši divus cilvēkus apbedīšanas ceremonijas laikā. Valdības karaspēks viņus apsveic ar asargāzi. Kā jūs domājat, varētu pārvarēt šo situāciju? Uh, Eh, ar kur saskars atsevišķas valstis eh, Arābu pasaulē, vidējos austrumos, Āfrikā. Un varbūt mums vajadzētu pārvērtēt mūsu politikas attiecībā pret šiem autoritāraģiem režīmiem. Un Aštons skundze, ko Eiropas Savienība var darīt, lai pārliecinātu Sīriju, lai tā izbeigtu apspiest eh, pamattiesības. Otrkārt, Aštonas kundze, būtu ļoti interes, eh, labi, ja jūs varētu dažos vārdos aprakstīt, eh, kādā veidā jūsu darbā varētu palīdzēt jaunais situācija centrs. Tā šķiet, ka tā ir daļa no jaunā ārējās darbības dienesta, bet man šķiet, ka tā loma un potenciālā loma vēl nav tikušas apspriestas. Eh, paldies. Un pēdējais, eh, divi pēdējie runātāji šajā jautājuma kārtā ir kolēģi Marle eh, Ners un Kambels. Jā, wie bel je als je het buitenlands... Priekšsēdētāji. Ja E, mēs vēlamies uzzināt Eiropas ārpolitiku, pie kā vērsties, pie, pie jūs, e, pie jums Aštons kundze, vai pie Merkels, vai pie Kamerona, vai pie Sarkozī. Manuprāt, jūsu ticība jums pagaisa pilnībā pagājušajā nedēļā. Jūs Eh, jūs centāties rīkoties, jūs vizinājāties ar lidmašīnu, bet jūsu apmeklējumi nebija būtiski, ka šobrīd eh, Franči dara kaut ko vienu, Nīderlandieši kaut ko, Vācieši vēl kaut ko, un nav nekāda kopsaucēji kopējām ārējām darbībām. Tādā veidā strādāt nav iespējams, un jūs. Uh, jūsu gadījumā Nīderlandes nodokļu maksā, maksātāji e, miljārdus maksā, lai nodrošinātu jūsu pilnīgi lieko funkciju. Tā ir nauda, kas ir izmesta pa, pa logu. Jūs runājat par problēmām, ar kurām mēs saskaramies Āfrikā un citur. Jēmēna, kas ir teror, islāmu teroristu e, līgzda, kas var kļūt kā Afganistāna teroristu bāze. Jēmēnas gadījumā, ko jūs esat iecerējis darīt nākotnē? Un uh, Ziemeļāfrikā. Kas notiek, kādā veidā mēs eh, aizskavēsim fašistisko islāmu, eh, lai tas nepiekļūst pie vara šajās valstīs, kā eh, dot iespēju cilvēkiem saprast, par ko viņiem būtu jābalso, kā viņiem likt apzināties, ka nedrīkst dot pilnvaru šiem fašistiskajiem vai islamistiskajiem vadītājiem. Paranes, uh, e iepriekšējā plenārā sēdē jūs sacījāt, ka jūs komandinārajā rīcības dienesta jums ir pusi no, no Britu ārlietu ministrijas uh, budžeta, un tajā pašā laikā jums ir milzum daudz darbinieku. Uh, un e, jūs tagad pasūtat vēl limuzīnus. Britu vēstniecības visā pasaulē ir spiestas slēgt savu darbību, bet jūs atverat 54 jaunas vēstniecības. Uh, un cilvēkiem ir jābrauc lieli, lieli jāmēro liels ceļš, tāls ceļš, lai dabūtu vīzas, bet savukārt jūs rīkoties vien precīzi. Es gribētu uzdot jautājumu, vai mēs varētu atgūt savu naudu, mēs varam to labāk iztērēt. Otrakārt, tā kā šis dienests nav izpelnījies uzticību gan eh, Eģips, gan Lībijas gadījumā, nu kāda jēga tad no tā viss? Paldies! la parola alla, all'alto rappresentante Baroner Ashton. Ascoltiamola con attenzione. Dosim vārdu augstai pārstāvei Baronese Ashtonai. 10-12 minutes. Okay. ok, thank you. Let me start. Paldies. Sākšu ar Budīkungu jautājumu. Jūs jautājāt, ko mēs darām, lai censtos uh, cīnīties pret autoritāriem režīmiem un vai mums ir nepieciešams pārskatīt to procesu, kādu mēs īstenojām. Un es atkal redzu, ka viena no tēmām, kas eh, izriet no šīm diskusijām, ir jautājums par to, ja mēs iesaistamies, tad kā mēs to darām un kā mēs uzraugām šo iesaisti, lai garantētu, ka mēs no tās atkāpsimies tad, kad tas liksies piemērotāk. Pirmkārt, nekad nevajadzētu par zemu novērtēt šī Eiropas Savienības ēku trešo valstu acīs. Man ir ļoti interesanti redzēt, kā tas, ko mēs sakām paziņojumu, ar kuriem es nāku klajā, un es nāku klajā ar daudziem paziņojumiem, tiek izlasīti ar lielu interesi un tiek komentēti. Un uh, to lasa tie, kas vēlas mainīt savus režīmus. Otrakārt, ekonomisko sankciju nozīme, kas ir attiecināta uz individuāliem atsevišķiem režīmiem un individiem, bet ne uz iedzīvotājiem. Un treškārt, uh, sadarbība šīm valstīm. Es uzskatu, ka Mums ir jādara viss iespējamais, jāiesaistās, lai panāktu pārmaiņas. Un te ir spektrs no izolācijas līdz uh, iesaistas, un viens no tiem aspektiem kaimiņa attiecību politikā ir uh, censties panākt to labāk, labā, labāk situāciju nekā šobrīd. Tā kā aizarskons par Japānu. Es domāju, ka mēs esam piedāvājuši ļoti labu atbalstu Japānai ne, nemitīgi. Viņiem lūdz atbalstu, mēs to pie, piedāvājām un viņi formāli ir lūguši atbalstu, un to mēs, protams, viņiem sniegsim, un te būs dažādi lietu apvienojums. Viņiem ir nepieciešams atbalsts, kas var palīdzēt viņiem uh, nodrošināt pašpietiekamību uz vietām, lai viņi varētu paši sevi atbalstīt, piemēram, pārtiku un tā tālāk. Tā kā mēģināsim Kristīna Georgiev risina šos jautājumus. Uh, Runāt par koordinācijas starp dalību valstīm, tas joprojām ir atkarīgs no rotējošās prezidentūras, un es gribu pateikties Ungārijai, kas um, risinā šos jautājumus. Vēstnieki paveikuši lielisku darbu. Vai mēs varam strādāt labāk, es domāju, ka jā, un komisija pētīs arī šo jautājumu, bet ir svarīgi panākt, lai šī koordinācija būtu efektīvāka. Mēs esam daudz paveikuši. Briselē lai atbalstītu prezidentūru un panāktu koordināciju, bet eh, tas ir diezgan sarežģīti, tā kā, nu, pareizi vien bija, ka jūs to pieminējāt. Sudāna, kā jūs zināt, mums ir jauna stratēģija, kuras pamatā ir attīstības palīdzība konfliktu novēršana, un es domāju, ka viens no būtiskiem aspektiem būs pamatiesība veicināšana Sudānā. Un tāpat arī līdzsvaru panākšana ar ziemeļiem. Nu, redzēsim. Vardarbība, protams, sagādā ļoti liels bāžas, un mēs cenšamies domāt tiešām, ko darīt lietas labā. Predz kungs, ceļa karte un status, ja es piekrītu. Uh, Kaimiņa attiecību instrumentu pārskatīšana ir ļoti būtiska, un tāpēc ir nepieciešama arī ceļa karta, kurā būtu atzīmēt tie punkti, kas palīdzētu mums pārdomāt par to, cik efektīvi mēs esam darbojušies. Viens neliels piemērs būtu tāds, ka Eģiptē tiekoties ar jauno premjeru ministru, ārlietu ministru un plānošanas ministru, mēs runājām par to, ka ir nepieciešams uh, garantēt, eh, raudzīties, lai mēs skaidri saprastu, kas mums būtu jādara, un lai vispārēji arī saprast, kas viņiem jādara un to darītu. Nu, tad vēl savstarpēji pārskata atbildība. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, lai garantētu, ka mēs darām to, ko esam solījuši, ja mēs vēlamies ieguldīt naudu demokrātijā, nu tad mums ir jāredz, kā demokrātija tiek veidota. Uh, ir jāpārbauda, ka mēs strādājam tik efektīvi, cik nepieciešams. Un, protams, ka tas ir mm, ļoti grūts darbs. Lēmsdār kungs. Jā, par šo te vizīti, Mjoso kungu vizīti Bengāzī. Kādi bija viņa secinājumi? Viņš tikās ar cilvēku grupām, un uh, viņš sastap tāds, kas vēlas demokrātiju, brīvību. Uh, viņš redzēja, ka cilvēku vidū ir liela apņēmība izmantot šo te iespēju, lai panāktu pārmaiņas. Un tas bija pirms konflikta sākšanās, pirms, kad uh, Dafī bija pietuvojies Bengāzī. Viņš arī pārbaudīja, vai uh, ir pietiekami daudz resursu, toreiz to bija gana. Tāpat tās viņš arī tikās ar citām organizācijām, mēģināt noformulēt ilgtermiņa rekomendācijas par to, kas būtu nepieciešams, lai atbalstītu šos cilvēkus, ne tikai uz robežām, ceļā uz demokrātiju. Tā kā es domāju, ka tas brauciens bija ļoti noderīgs. Tad pavisam īsi jautājums par pārstāvniecību Nacionālā pārējais padomas. Vai viņš izvērtē šo te pārējais padomu? Cik tā mums zināms, padomē darbojas 31 cilvēks. Daži ir režīma pārstāvi, kas ir mainījuši savu viedokli, daži dzīvo Libijā, citi citviet, bet tas ir ļoti būtisks saruna partners, bet iedzīvotājiem būs jāizlēm, kas, ir, kas būs viņu vadoņi, un es domāju, ka mēs viņiem šajā ziņā varam sniegt atbalstu. Uh, par tiem apakšministriem. Līgums man nu nedod tādas tiesības, un britu kolēģi, varbūt nu, ne no jūsu partijas, būtu vēl dusmīgāk, ja es ierosinātu atvēlēt vēl papildus resursus apakšministriem. Gāzi, jūs jau zināt, cik ļoti gaismīgi es pie šī jautājuma strādāju. Uh, un uh, cīnos par to, lai gazas sektoram būtu mm, pieejami resursi un preces. Tas ir ļoti būtiski gazas iedzīvotājiem. Es arī esmu ļoti nobežījusies par aķešu uzbrukumiem gazai. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai atbalstītu uh, atvēr, robežu atvēršanu, mēs varam pie, ierosināt šos te 5,5 miljo, miljonus eiro ieguldīt infrastruktūrā, lai Karel Šalom tiktu atvērta un lai drošība Izrēlē, protams, ir ļoti būtisks jautājums, bet ir jāpalīdz attīstīt ekonomiku. Un es domāju, ka ja iedzīvotāji Gazā saprastu, ja viņiem dot iespēju izjust, ka viņiem ir nākotne, tas būtu ļoti piedrīgi par Āfrikas Savienību. Es tikos ar Āfrikas Savienības pārstāvjiem un Arābu līgas pārstāvjiem piekdien. Tie ir reāli partneri. Hautels kundze, Sīrija, jā, es esmu ļoti nobežījusies par to, kas tur notiek. Un te atkal mēs atgriežamies pie jautājuma par iesaisti un izolāciju. Es domāju, ka te tiešām ir jādomā, kā rīkoties sicēni dažādas lietas. Ideja tāda, ka ir jāspēj apkopot informāciju ļoti ātri, lai mēs visi varam piekļūt tai informācijai, kas mums palīdzēs saprast, kas tad tur uz vietas notiek. Un sēkotam visam līdzi, un tāpat tas arī izlūkdienas informācijas apkopošana var palīdzēt mums pieņemt pareizos lēmumus. Bet, eh, protams, būtu interesanti uzklausīt idejas, ko darīt vēl, lai tas viss būtu liederīgāk. Madlina ar kungs, es jums nepiekrītu. Es nezinu, ko es vēl šajā sakarībā varu teikt. No vienas puses jūs man sakat, ka es tikai tērēju laiku, bet no otras puses jūs man jautājat, ko es daru tajā un tajā jautājumā. Nu, nevar jau abas lietas gribēt. Es nepiekrītu jūsu analīzei, un es domāju, ka tikšanās ar ārlietu ministriem, kas man bija nesen par, un tas, ko prezidents Seleks saka un ko opozīcija saka, uh, Es domāju, ka ir ļoti būtiski turpināt atbalstīt šo valsti, jo tā ir milzīgas problēmas. Es zinu, ka jūs nepiekrītat man vai tam, ko dienests dara, bet uh, Eiropas Savienība ir izpelnījusies ļoti lielu cieņu pasaulē, tā skaitā arī Nīderlanda, un tāpēc nevajag novērtēt to par zemi. Ir ļoti daudz valstu, kas domā, ka mēs tiešām lieliski strādājam, un mums ir viņus jāatbalsta. Man ir ļoti liels gods to darīt. Parmen kungs, Es neesmu pasūtījusi milzum daudz limuzīnus. Un katru gadu dažādas vēstniecības tiek slēgtas. Jūs jau varat uh, pies, pie, jūs jau varat, protams, uh, visādas lietas man pārmest, bet, nu, faktus vajadzētu minēt pareizi. Uh, Protams, jums ir tiesības noraidīt. Man darbība Eiropas Savienībā ir nepieciešams cilvēks, kas pārstāvē 27 dalību valsts, kam ir kas sakāms. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Un te nekas netiek atņemts no tā, ko divpusējā veidā dara apvienotā karalista vai Nīderlanda vai kāda cita valsts. Un es tiešām uh, esošo resursu ietvaros cenšos darīt visu, kas ir iespējams, un arī ar cieņu izturos pret Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu. Bet tad, kad pasauli tik ļoti mainās, ja mēs neinvestēsim to cilvēku nākotnē, kas dzīvo mūsu kaimiņos, dienvidos, tad mēs maksāsim ar laiku aizvien vairāk, un tāpēc tiešām vienosimies par tām lietām, ko mēs varam paveikt, un tik tiešām tās arī paveiksim. Terzo raunda Kolega, kordu un minūto. Em... Trešās kārtas kolēģis Jansbergers. Pusotru minūtu, viens jautājums iespēja. Quella del kolega Lansdorf. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvs kundze. E, paldies, ka esat kopā ar mums. Es vēlos uzdot jautājumu par Lībijas politiku e, kā jūs atkārtoti paziņojat, ka Kadafi režīms ir zaudējis jebkuru leģitimitāti? Kāds ir jūsu viedoklis par Krievijas iniciatīvu eh, būt par vidutāju sarunās un eh, atgriezt atpakaļ dāļu leģitimitātes Kadafī? Eh, kā ar sarunu pusi konfliktā un starp ko? Es gribu uz uzdot arī jautājumu, vai jums ir vairāk informācijas par to, kāda ir pozīcija par šo jautājumu, par šo īpašo valsti Eiropas Savienībā, kura neatbalstīja Eiropu un apvienotās nācijas. Un e, e, Eh, par sarunām ar Tripoli un Bengāzī, kad var tikt izraisīt Lībijas sašķelšanās ar kāda mērķi ieviest jaunu iesaldētu konfliktu šoreiz Ziemeļāfrikā. Paldies! Grācija, intervīna. Paldies, kolēģis Kopen, nākošais runātājs Watsons. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu par Lībiju. Mēs e, neesam e, dzirdējuši, ka tik, būtu tikusi veikta strateģiska analīze par to, kāda ir Eiropas nostāja. Mēs redzējām, ka ir noticis ļoti liels lēciens, tagad mēs esam pārgājuši pie rekonstrukcijas pēc konflikta. Jūs runājāt e, pilnīgi pareizi par civiliedzīvotāju aizsardzību, par tiesisku valsti, mēs visi tam piekrītam, bet kā Eiropas Savienībai, kādi ir mūsu strateģiskie mērķi, vai doties pie Kadafiru, vai runāt ar nemierniekiem, un kāda eh, komunikācija šobrīd pastāv ar Kadafī. Kas eh, tiek darīts, lai koordinētu dalību valstu rīcības? Šodien šķiet, ka Eiropas Savienībai ir eh, problēmas savās, savā iekšienē sadarbībā ar NATO, taiskaitā pagājušā nedēļā drošības padomē Kopovska kungs paziņoja, ka šis e, dienests e, uzsāks piesardzīgu planif, e, plānošanu, bet viņš nevarēja izskaidrot, ko tas nozīmē. Varbūt jūs to varat izskaidrot mums. Paldies, paldies. Na, Nākošais runātājs Angu Rākis. Neatvainojos, Votsons. Priekšsēdētāji gribētu sveikt augsto pārstāvi par viņas ievērojamajiem sasniegumiem. Un šajā situācijā un uzdot trīs jautājumus Lībijas sakarā. Pirmkārt, pēc Arābu līgas aicinājuma ieviest lidojuma aizliegumu zonu un sadarbības pieeja ar Amru Musu, kā ir šobrīd situācija ar Arābu līgu un ņemot eh, vērā situāciju ar Misratu Vai jūsuprāt šeit vajadzētu aptvērt viedokli, ka e, pulkvedis Kadafi pats par sevi ir leģitīms mērķis? Otrs jautājums. Vai e, vakar ārlietu padomi tika apspriests par to, kāds ir iespējamais mērķis mūsu intervencijai un kā jūs to aprakstāt. Trešais. Kad E, savienotās valstis e, pārtrauks kontroli pār misiju, vai jūs domājat, ka to pārņems NATO vai fra e, Franču Britu vienošanās vai kāda Eiropas vadība? Paldies, nākošais kolēģis Angurakis, nākošais pēc viņa Van Ordens. Paldies, priekšsēdētāji. Arāba līga ir atsaukusi savu atbalstu e, imperialistu intervencei Lībijā. Tā mēs dzirdējām pēdējās ziņās. Tālāk, ja 11. marta lēmumi paliek spēkā. Es gribētu zināt, vai šie mērķi ir tie paši, ko noteica sev NATO 10. martā intervencija Lībijā. Un es to jautāju augstās pārstāvs kundze, tāpēc, ka, manuprāt, šis karš, karš ir pilnīgi nelikumīgs, un kā sacīja Emanuels Kants, Un kā to saka arī viens slavens vācu žurnālists, tas ir jāizbeidz šeit un tagad. Es tā domāju, tāpēc, ka tas ir imperialistisks karš, kam nav nekā kopīga ar cilvēku tiesību pasargāšanu ir eh, tiesa, kā Kadāfī režīms tāds iespējams ir pārkāps, tāpat arī neaizmirsīsim, ka Kadāfī dēls ir eh, iegūst eh, doktora grādu Austrijā studējis Oksfordā, un man šķiet arī, ka gan Jemenā, gan Bahreinā vēl neviens nav centies sūtīt bombardēt šīs valstis. Es nevaru iedomāties, ka Briti, teiksim, sākt šobrīd uzlidojumus Jemenai vai Bahreinai. Un visbeidzot, es gribētu dzirdēt jūs komentārus komentāru par Beļģijas ārlietu ministru uzstāšanos. Viņš sacīja, ka pastāv iespēja veikt militāru intervenciju Lībijā un ka tas iespējams notiks nākotnē. Es gribētu, lai jūs atklāti mums pateiktu, vai tik tiešām tiks okupēta Lībija. Paldies! La parola al collega Van Orten, l'intervento seguente. Paldies, Van Orden kungs, un pēc tam Kreisler Dofler kungs. Van Orden kungs, jā, Priekšsēdētāja kungs, šis ir laiks solidaritātei, nav īstais brīdis sākt Eiropas institūciju ambīcijas izspēlēt. Skaidrs, ka kopēja ārējā drošības politika varbūt nedarbojas pilnīgi labi, bet Eiropas Savienība var rīkoties savādāk. Pirmkārt, tā var pārliecināt Turciju par tās uh, mērķi iestāties Eiropas Savienībā un konsolidēt spēkus ar Turciju. Otrakārt, mēs varam veicināt arābu iesaist šajos procesos un treškārt sniegt ekonomisko palīdzību, jo naudas šobrīd trūkst visvairāk priekšētāju kungs. Es gribētu teikt, ka Eiropas Savienība jau ir ieguldījusi 16 miljārdus eiro Ziemeļāfrikas ekonomikā pēdējo 15 gadu laikā. Gribētu uzdot jautājumu Baronesei Aštonai. Ko jūs darīsiet, lai mainītu Eiropas Savienības pieeju? Jo šķiet, ka nekādas vērtī, nekādu vērtību mēs neesam saņēmuši atpakaļ pēc šīm investīcijām. Jūs pieminējat, ka esat bijis diezgan aizņemta. Es gribētu ierosināt jums koncentrēties uz mazāku pasākumu skaitu, uz kādām divām, trim lietām vienlaikus. Runājot par naudu, aizmirsīsim par mašīnām, bet kā ir ar 8,6 miljardiem eiro? kas tikko kā esot izmaksāti PR konsultantiem Eiropas ārlietu dienestam. La parola al collega Kreisdorf. Paldies, Kreisler Dofler kungs. Intervento kolēga Gāler. Pēc tam Gāler kungs. Kolēģi. Godātie kolēģi, revolucionāri procesi vienmēr eh, ir saistīti arī to, ka tie nav pārskatāmi un tie tāda arī paliek un nav īsti saprotams, vai beig beigās būs tas, ko mēs visi vēlamies. Es domāju, ka Eiropas Savienība šobrīd to nevar paredzēt un tāpēc grāvs Lānsdarbs Vestervēlas kunga arguments atkal atkārtoju, tāpēc es nedomāju, ka viņa argumenti bija tie pareizie nekā 7. martā, kur bija tika prasīts, kas ir viss nepieciešams, lai saņemtu ANO mandātu. Un tad vi, muļķīgā kārtā viss priekšnosacījumi tika izpildīti un tāda rezolūcija tika pieņemta. Nu, tik vienkārši tas viss arī nenotiek. Man ir jautājums, godātā pārstāvs kundze, kā Eiropas Savienībai vajadzētu nākotnē izturēties pret Bahreinu, jo vakardien tika. Um, atvērt uguns uz demonstrantiem, un uh, nu, nevar taču būt tā, ka drīz vien tur arī notiks militārie iejaukšanās. Demokrātiskajā sistēmā skaisti ir arī tas, ka, nu, pat, ka, ka um, nožēlojami ir, ka visi var izteikties, bet um, bieži vien uh, Līdz ar to daudz kas netiek paveikts. La parola al kolega Gāler. Gāler kungs un pēc tam Kēlam kungs. Paldies. Attiecībā uz humanitārajām vajadzībām Lībijā mēs arī dzirdējām, ko Mjocā kunga misija ir noskaidrojusi jūsu skatījumā. Uh, runājot par nepieciešamajām darbībām, vai mums ir nepieciešams nosūtīt uh, humanitāro misiju uz Lībiju, un uh, vai tā būtu jāaizsargā ar militāriem paņēmieniem? Un otrs jautājums attiecībā uz Ukrāņu, ja jūs sacījāt, ka jūs drīzumā dosieties uz turieni. Es gribētu jūs mudināt sarunās pievērsties ne tikai brīvās tirdzniecības nolīgumam. Lūdzu, izsakiet bāžas par to, ka aizvien samazinās demokrātisko brīvību ievērošana. Uh, un institūcijas un valsts administrācija sāka aizvien vairāk izmantot padomu metodas. Es domāju, ka tas nav savietojami ar ciešākām saiknēm ar Eiropas Savienību. Paldies! Grācie, la parola kolēga Kelā. Jūs paldies, tagad aicināšu izteikties Kelam kungu. Pēc tam Gomešas kundze. Priekšsēdētāja kungs, Aštons kungs, pirms divām nedēļām Eiropas parlaments aicināja Eh, izveidot ārpolitiku, kas būtu balstīta uz vērtībām un konsekventa, un kas atbalstītu prodemokrātijas spēkus. Jūs ļoti labi strādājat šajā jomā pēdējā laikā. Es pilnīgi piekrītu, ka nevis koordinācijas pietrūks, bet gan ir dažādi viedokļi starp dalību valstīm. Un tomēr man ir jautājums, vai mēs varam izdarīt secinājums no Ziemeļāfrikas krīzes, proti, ka uz vērtībām balstītā politika ir jāveido praktiskāk, un tā jau tāda ir kļuvusi nekā agrāk mm, ir ārkārtīgi pārsteidzošs pieprasījums pēc demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas Ziemeļāfrikā. Vai jūs, baronese, esat gatava sākt izstrādāt ilgtermiņu pieeju attiecībām ar Lībiju un attiecībām ar visiem autoritāriem režīmiem? Uh, Šai pieeja jābūt balstītai uz e, vērtībām. Kā Brantner kungs teica, mums ir nepieciešama nevis reaktīva, bet proaktīva politika. Fakts ir, fakts ir tāds, ka e, pārmaiņas demokrātijas virzienā un tiesiskuma virzienā ir kļuvušas par ļoti reālām, ļoti negaidīti tas notiek. Eiropas Savienībai šobrīd uzticas vairāk un vērtē to augstāk e, to, tieši tās vērtību dēļ, nevis tās reāla politikas dēļ. Lielas paldies! Līdz ar to mēs esam izsmēluši arī trešo jautājumu raundu. Augstās pārstāvs kundze dod jums desmit minūtes laika atbildēm uz šiem jautājumiem. Es atvainojos, Gomešs kundze! Tiešām atvainojos! Priekšsēdētāji, baroneses kundze, man ir liels prieks dzirdēt par to, ko jūs stāstījāt par sadarbību Ziemeļāfrikas reģionā. Uh, Žēl, ka kopējā ārējā drošības politika nav bijusi pietiekami laba, lai koordinētu šo te lidojumu aizliegumu zonu un arī humānos palīdzības sniegšanu. Jūs sakat, dalību valsts nevar vienoties. Taisnība. Lisabonas līgums nedeva jums ministrus kā palīgus, taču jums deva pilnvaras sākt iniciatīvas. Un uh, nostādīt dalību valstis šīs iniciatīvas priekšā. Runājot par Bahreinu, es piekrītu tam, ka paziņojums par demonstrantiem, kuri tiek salīdzināti ar apspiedējiem, ir vienkārši ārkārtīgi pārsteidzoši un satraucoši. Es neredzēju arī nekādus paziņojumus par to, ka mēs nosodām Saudu Arābijas armijas uh, piedalīšanos demonstrantu apspiešanā Bahreinā. Uh, Es saprotu, ka tiek runāts par jauno maršalu plānu, par 3M un 3M plānu. Vakar es atgriezos no Ēģiptes. Eiropas Savienība tur nav parādījis sevi ļoti labi. Eiropa, eh, Ēģipte uzskata, ka mēs esam atbalstījuši Mubarak līdz pēdējai dienai. Uh, Mums ir jāatbalsta demokrātija, tiesiskums, cilvēktiesības, sieviešu pilnvarošanas idejas, un mums ir nepieciešama tāda sabiedriskā diplomātijas kampaņa šajā virzienā. Paldies, un tagad tik tiešām dosim vārdu Baronese Aštonai desmit minūtes. Paldies! Lansberģkungs! Jūs runājāt par to, ka Gaddafi ir zaudējis jebkuru leģitimitāti un pieminējāt Krievijas iniciatīvu. Jāsaka, es neesmu pilnībā informēta par šo Krievijas iniciatīvu, būt par vidutāju. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka Gaddafi ir zaudējis leģitimitāti. Un uh, eh, acīm redzot, Lībijā tautai ir potenciāls izveidot jaunu valdību Mēs nevēlamies, lai tur veidotos vēl viens iesaldētājs konflikts šajā pasaules daļā. Mēs vēlamies Lībiju kā spēcīgu teritoriāli vienotu valsti, un tas arī ir minēts jau no drošības padomas rezolūcijā. Tik uzdots jautājums par komunikācijas kanāliem. Eiropas Savienība esot iespiesti starp dažādām politikām, un viņi uzdeva jautājumu par Uh, gudru plānošanu un piesardzīgu plānošanu. Šī piesardzīgā plānošana liek mums domāt par dažādām iespējām. Mēs nebūtu nekavējāmies atzīt to, ka Eiropas Savienībai ir jāiesaistās šajā situācijā. Tad mēs sākām plānot, apsverot veselu virkni iespēju, ko mēs varētu darīt, teiksim, eh, jūras lietais eh, atbalsts sniegšanā. Uh, Mm, kā mēs varam sniegt atbalstu tiem cilvēkiem, kas mēģina bēgt no Lībijas atbalstu jūrā. NATO šobrīd eh, domā par to, kā uzraudzīt šo jūras teritoriju un arī ieroču embargo ievērošanu jūras reģionā. Uh, kā tiek uzraudzīta arī situācija valstīs ap Lībijas, kur varētu uh, doties cilvēki. Mēs uh, spriežam par to, ko darīt ar lielu apjomu evakuāciju, cilvēku evakuāciju ar lielu apjomu bēgļu plūsmām. Mm, nav iespējams sniegt transporta pakalpojumus visiem tiem cilvēkiem, kas vēlas pamest Lībiju, piemēram, eģiptiešiem, mm, kas izbrauc no Tunisijas, no Lībijas. Tālāk, ja runājam par plānošanu, ko nosaka 27 dalību valstis. Lisabonas līgums ļoti skaidri pasaka, kāda ir dalību valstu uh, lemtspēja šeit un suverenitāte. Mēs no savas puses piedāvājam plānu un koordinējumu, bet uh, dalību valstis uh, piedalās ārējā padomē un, arējā, un vispārējā un drošības lietu padomē un dod savu galavārdu. Vatsona kungs, jūs uzdevāt vairākus jautājumus. Priekšsēdētājs eh, aicina runātājs nerunāt no zāles. Jūs uzdevāt jautājumus par komunikācijas kanāliem ar Lībiju, acīm redzot. Šobrīd nav oficiālo komunikācijas kanālu ar Lībiju. Ir zināma korespondence. Mēs saņemam vēstules no režīma pārstāvjiem. Uh, ANO saņem šīs vēstules un jautājums ir tāds, kā uzņemt sakarus ar Lībijas tautu. Manuprāt, tas ir lielākais izaicinājums. Votsona kungs uzdeva trīs jautājumus. Pirmais par lidojumu aizliegumu zonu. Vai es piekrītu Arābu līgai? Kā jūs zinat, sestdien Parīzē piedalījās arī Arābu līgas pārstāvis sanāksmē. Uh, mūsu attiecības ar Amru Musu ir ļoti labas. Jau no paša sākuma, e, kopš es stāju savā matā, mēs bieži tiekamies, cieši sadarbojamies dažādos jautājumos, runājam par nākotni. Es saprotu, cik svarīga ir Arābu līga. Protams, ka Musa kļūs par prezidentu kandidātu Ēģiptē, bet um, mēs esam iestrādājuši Arābu līgās šo te savu pieeju, tā ka arī nākamais sekretārs noteikti pārņem šo politiku. Kāds ir mūsu mērķis? Mūsu mērķis ir ļaut Lībijas tautai izvēlēties demokrātiski savu valdību. Ir bijušas sarunas ar dažādiem lībiešiem, daudz kur ārpus Lībijas, un arī ir devušies mūsu pārstāvi uz Lībijas iekšienu, un mēs zinām skaidri, ka tāda ir Lībijas tautas grība. Uh, mē, mūsu uzdevums ir mēģināt viņiem radīt tādus apstākļus, kad viņi varētu to darīt. Tālāk, ASV eh, vadošās lomas nodošana tālāk. Cik es saprotu, tas tiks nodots NATO, militāras operācijas no ASV tiks nodots NATO rokās, šobrīd notiek sarunas, arī mēs esam iesaistījušies tajās un viss liecina par to, ka tieši tā tas notiks. Angarakis kungs, jūs teicāt, ka va, jūs jautājat, vai 11. marta secinājumi ir tādi tādi paši kā šeit pēdējie. 11. martā es piedalījos NATO sēdē. Domāju, ka ANO drošības padomas rezolūcija 1973 ļoti skaidri norāda, kāda ir priekšnoteikuma militārās rīcības uzsākšanai. Un šī rezolūcija tiek respektēta. Protams, ka arī dalību valstu suverenās tiesības rīkoties saskaņā ar savu sirdsapziņu tiek ņemts vērā. Van Ordenkungs. Es pilnīgi piekrītu jums jautājumā par Turciju, kas ir absolūti kritiski svarīgs partners. Es vēlos, lai Turcija kādien iestātos Eiropas Savienībā. Vienmēr tās uzskatīs, un tā uzskata arī šodien, uzskatīšu turpmāk. Ar Turciju sadarbojamies kā ar strateģisku partneru. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ļoti lielu daļu sava darba laika pavadrunājot ar turkiem, jo uzskatu, ka Turcijai ir ļoti būtiska loma. Tāpat arī ļoti svarīgi, lai Arābu valsts iesaistītos šajās kopīgajās darbībās. Mums ir vislabākā iespējamā veidā jākontrolē savas naudas izlietojums. Es neuzskatu, ka daudz kas no mūsu darītā būtu bijis velti tērēta nauda. Nē, mēs esam izdarījuši daudz derīgu lietu, un pilsoniskā sabiedrība šajās valstīs uzskata, ka mēs varētu darīt vēl vairāk. Ekonomiskā palīdzība bijusi ļoti vērtīga. Es nedomāju, ka esam tikai neiedzīgi tērējuši naudu. Vienmēr mēs varam uzlabot šo naudas ieguldījumu, un, uh, protams, ka tā ir nodokļu maksātāja nauda, un šiem izdevumiem ir jādod reāls labums Eiropas cilvēkiem. Nodokļu maksātājiem proti, ka ir stabilitāte šajā reģionā reģiona, ekonomiskās iespējas, tirdzniecības iespējas. Jūs uzdevāt jautājumu par 8,6 miljoniem eiro. Manuprāt, tā tika iztērēta piecu gadu ietvaru programmas finansēšanai dažādiem ārējās darbības aspektiem, piemēram, Eironews uh, izdošanai farsī valodā, kas ir ļoti svarīgs projekts Eiropas Savienības acīs. Vienmēr vajadzētu rūpīgi izanalizēt, kas ir tie skaitļi, kurus mēs pieminam. Šie līdzekļi tika apstiprināti Eiropas komisijā kopumā, tātad šim piecu gadu kom, eh, kontraktam. Uh, Tas palīdzēs publicēt informāciju, mūsu delegācijas līdz ar to būs labāk apgādāts ar informāciju. Es domāju, ka piecu gadu laikā šī summa nemaz nav tik pārsteidzoša. Krasler Dofler kungs jautāja par Bahreinu. Šajā nedēļas nogalēs eh, tikos ar Bahreinas karaļa delegāciju, divas reizes pat pēdējos desmit dienās tikos ar tām. Tāpat devos uz Bahreinu, devos uz Saudarābiju, tikos ar vairākiem ministriem. Uh, Un es ļoti skaidri teicu, ka mēs sagaidām, lai mierīgi tiktu risināt notikumi. Lamsdorf kungs uzdeva jautājumu par secinājumiem attiecībā uz Bahreinu. Manuprāt, ka tie ir ļoti būtiski un ļoti precīzi šie secinājumi. Mēs e, vēlamies, lai vardarbība tiktu pārtrauta, un mēs aicinām visus uzturēt mieru mēs domājam par to, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu dialogu starp demonstrantiem un varas iestādēm. Uh, šobrīd tiek runāts, tiek domāts par tiem konfliktiem, kas, tiem, kontrakt, tiem kontaktpersonām, ar kurām mēs varētu šo mieru stiprināt. Piekrītu, ka tā ir svarīga joma. Galerkungs, jūs jautājāt par civilo misiju uz Lībiju un par militāro aizsardzību šai misijai. Uh, Protams, mums ir jādomā par to, kāda spēka ir mūsu rīcībā. Es jau pirmīt teicu, ka, piemēram, cilvēku evakuācija notiek izmantojot militāros spēkus. Mēs mēģinām ļoti piemērotā veidā izmantot mūsu spēkus. Mm Tātad militārie spēki palīdz civilai pilsoniskai sabiedrībai, gan evakuācijas, gan arī citos pasākumos skaidri parādot, ka tā nav militārā intervence. Tā ir daļa no mūsu humanā plāna. Es jums piekrītu tajā, ko jūs teicāt par Ukrainu. Ir tiešām svarīgi, lai demokrātiskās brīvības tiktu tur nostiprināts. Es esmu nedaudz vīlusies Ukraiņos, ka viņu reformas nenotiek tik strauji, kā mēs vēlētos. Tās nav viņa interesēs. Kelamkungs piekrīt, ka ārpolitikai jābūt proaktīvai direktīvai. Esmu sarakstījis vairākus rakstus pēdējā laikā, kuros skaidri norādu, kā mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Ne jau ar spožām uzvarām mums jālepojas, bet ar tādiem ļoti noderīgiem pasākumiem. Uh, proaktīvi būsim tad, ja runāsim ar dažādu valstu pārstāvjiem par ekonomiskām reformām, par politiskām reformām, piemēram, Jordānijā šobrīd ir mūsu pārstāvi, ar Bahreinu mums jāstrādā līdzīgā veidā. Vēlamies, lai tās būtu brīvas, demokrātiskas valstis, taču nevēlamies redzēt hausu ceļā uz šo demokrātiju. Gomešs kundze bija pēdējā runātāja. Es nepiekrītu tam, ka Ēģiptē būtu tieši šāds Eiropas Savienības imidžs. Es esmu jau vairākas reizes pēdējā laikā bijusi Ēģiptē, esmu gatava uzklausīt opozīcijas partiju kritiku. Eh, jaunieši Ēģiptē ir diezgan mēreni noskaņoti. Eh, es domāju, ka mums ir jāmēģina būt mobilākiem, mobilizēt resursi ātrāk, lai atbalstītu Eiropu, eh, Ēģiptiešus. Ir Protams, jāuzsver vienmēr, ka šīs valstis pieder viņu tautām, un tieši tautai ir jādod iespēja izteikt savus viedokļus galvenokārt. Sirsnīgs paldies augstajai pārstāvēji, un tagad pēdējais jautājuma rauns. Pirmais jautājumu uzdos Rūčeka kungs, Eiropas parlamenta prezidenta eh, vietnieks, un pēc tam Kukan kungs. Madam Ashton, let me enlarge the question on... Eštāns kundze, es gribētu paplašināt jautājumu par uh, Bahreinu uz eh, Persijas līdz sadarbības padomu, vai nav pienācis laiks izstrādāt stratēģiju attiecībā uz visām šīm te valstīm. Tad, kad mēs runājam par citām ka, dienvidu kaimiņu valstīm, mēs domājam par attīstību, mums ir nepieciešama nauda, bet Persijas līča reģionā naudas nav, nauda nav nepieciešama, tādēļ, ka Tur ir daudzi turnīri un dažādi sacīkstas, un tur nav, nav nepieciešama Anglijas premjerlīga tiek atbalstīta, bet trūks demokrātijas. Un kā jūs zināt, ja jūs pareiz arī sacījāt, mums ir nepieciešama demokrātija, jo pretējā gadījumā mums nebūs stabilitātes, nu vai tad mums nevajadzētu kopā ar uh, Persijas līdz sadarbības valstīm izstrādāt tādu evolucionāru stratēģiju, kur, protams, mēs saglabāt savas drošības intereses un savas biznesa intereses, bet es domāju, ka mums, mēs esam arī ieinteresēti, un tāpat tās arī Persijas līča valsts ir ieinteresētas soli pa solim attīstīt demokrātiju. Un mans otrs jautājums ir, vai mēs varam kopīgi strādāt pie šī projekta arī ar Turciju. Turcija jau tika pieminēta. Eiropas Savienībā ir milzīga ietekme tur, tā pārzi, Turcija pārzina reģionu, un tāpēc es domāju, ka tas būtu arī viņu interesēs. Vai mēs varam šajā ziņā sadarboties? Paldies! Paldies viceprezidentam, un tagad Kūkena kungs, un pēc viņa Arlakī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja baronēse. Paldies par jūsu darbu. Paldies, ka esat atnākus pie mums apspriest šos jautājumus un uzklausat mūs. Mans jautājums ir saistīts ar Lunačeka kundzes jautājumu par Kosovu. Un viņa ļoti gaida atbildu savu jautājumu. Es gribēju teikt, ka fakts, ka Belgrads un Prištins dialogs uh, ir sācies, ir, ja neveiksmi, tad vismaz pozitīvs solis pareizā virzienā. Mans jautājums ir tāds, ko jūs domājat par šo sarunu nākotni, jo es lasīju, ka līdztekus sākotnēji gaidītajiem dalībniekiem bija arī viesis no SV valsts departamenta, vai šī forma tik, tiks ievērot arī turpmāk, vai būs aizvien jauni viesi. Un ko jūs domājat īsti par uh, šo sarunu attīstību nākotnē. Un otrs jautājums, kāda ir situācija un ka, ko, ko jūs domājat par dialogu atsākšanu ar Kosovas iestādēm par vīzu atvieglojumiem Kosovas iedzīvotājiem? Paldies! Paldies, Laki! Kungs un pēc tam Šākars kundze. Paldies, Ārstons kundze! Man ir divi jautājumi, kurus es gribētu uzdot jums. Uh, Gribētu zināt jūsu viedokli par alternatīviem intervences eh, veidiem. Tuvējos austrumos maršāla plāns pavisam noteikti ir laba doma, bet uh, es redzu, ka te ir pietiekami daudz arī līdzekļi - 10 miljonu eiro. Valstu ir ļoti daudz, dažas no šīm valstīm arī ir bagātas. Un tāpēc es nezinu, vai visas lietas, vai visi šie pasākumi varētu nest rezultāts, kāpēc, ka mums ne pētīt arī citus veidus, eh, citus resursus, piemēram, vietējos resursus. Piemēram, jautājums par aktīvu mm, atņemšanu, iesaldēšanu tirān, tirāniem piedarošo mm, aktīvu mm, konfiscēšanu. Bet, lai to paveiktu, ir nepieciešams daudzpusējs instruments, jo neko nevarēs izdarīt, ja rīkosies tikai viena dalība valsts. Otrs jautājums, kas arī varētu nest ļoti daudz resursus, ir saistīts ar bruņošanos Persijas līča reģionā un tuvējos austrumos. Mēs e, te runājam par vislabāk bruņotajiem reģioniem pasaulē. Mēs te runājam par miljardiem dolāru vērtu bruņojumu, kas ir koncentrēts dažās valstīs. Kāpēc mēs runājam par šo bruņojumu samazināšanu par 50% un kāpēc gan šo naudu neieguldīt kādā fondā, kas būtu paredzēta šī reģiona attīstībai? Paldies, un kolēģi Šārki, un pēc tam runās kolēģi Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Esiet sveicināti, godētā pārstāva. Mēs augstu vērtējam jūsu nenokurdināmos pūliņus šajos pārmaiņu laikos. Un es domāju, ka e, par Irānu es gribētu pateikties jums un Irānas iedzīvotājiem par to, ka tika pieņemts lēmums noteikt sankcijas atsevišķiem cilvēktiesību pārkāpējiem. Uh, lai izbeigtu šo nesodāmību. Es gribētu jautāt, kad tas viss būs pieejams un uh, kā jūs vērtējat Irānas lomu reģionā, ņemot vērā visu šo, visu šo situāciju arī attiecībā uz Bahreinu. Paldies, un tagad kolēģi Nīblers kundze, un pēc tam runās kolēģis Šulcs. Nīblers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Baronēs, es, šeit, es atrados šeit. Paldies, vicepriekšsēdētājs Gundze. Daži kolēģi jau pieminēja Bahreinu, politika Arābijas un uh, politika Arābijas pussalā. Kolēģis Kreisler Dorfē kungs jautāja, kāds tad ir mūsu mērķis, mūsu stratēģija, mūsu politika, ar kādu mēs vēlamies sasniegt savu mērķu Bahreinā. Un jūs sniedzāt atbildi un sacījāt, ka tika runāts ar uh, karali un ar diviem ministriem. Uh, Nu, bet tā taču nav atbilda, ar to nepietiek, un tāpēc es gribētu lūgt jūs, tāpat kā daudz, daudz mani kolēģi jau sacīja, noformulēt šo Eiropas politiku šajā jautājumā, un tādējādi mēs kopīgi varētu izstrādāt stratēģiju, kas varētu palīdzēt mums savus mērķus sasniegt, proti attiecībā uz visu šo reģionu. Vicepriekšsēdētājs kundze te nav runa tikai par Bahreinu, bet tāpat arī par ģēmeni. Es esmu ļoti norūpējusies, tad, kad es redzu, ka Bahreinas pēc Bahreinas uh, valdības lūguma Saudijārābija var nosūtīt savu karaspēku. Es gribētu vienkārši lūgt jūs pastāstīt, kā tas viss atsauksies arī uz Irānu. Varbūt nevis vienkārši satikties ar atsevišķiem ministriem, bet gan sniegt reāls atbildes. Un otrkārt, uh, Lībijā gal galā valda karš, un tas ir mūsu kaimiņu reģionā. Kopš nedēļas nogals tur valda karš, un mēs te runājam par humāno palīdzību, un tā taču nevar būt. Es gribētu lūgt jūs uzņemties vadošo lomu, lūdzu negaidiet, ko teiks visas dalība valsts, 27 dalība valsts, 27 ārlietu ministri vienmēr būs atšķirīgās domās, lūdzu dodiet. Uh, Eiropas Savienības pozīciju un tad mēģiniet pārliecināt ārlietu ministrus, ka tas ir tas, par ko vajag iestāties Eiropas Savienībai, un tad arī varēsim sasniegt savus mērķus. Paldies! Interviene il collega Schulz. Paldies, kolēģis Šulcs, un pēc tam kolēģi Lāzīngas kundze lūdzu. Īsa un vēlīna replika kolēģi, uz kolēģi Lamsdorf teikto. Vācijas zaļie diezgan grūti ir nonākuši no pacifistu pozīcijas līdz, līdz šādai te pašreizējai nostājai. Lēdī Ešton, es nevēlos jūs tagad apvainot, jums ir ārkārtīgi liela izaicinājuma un gaidas attiecībā uz jūsu darbu ir milzīgs, un es gribētu teikt, ka jūs tiešām veicat ļoti labu darbu, un tad, kad es dzirdu no kreisajiem par imperialistiskā um, intervenci vai arī, kā Putins izteicās, tad uh, nu, visādi jau var izteikties par šo 1973. Um, rezolūciju, bet gal galā. Krievijas karaspēks bez ANO mandāta ir uh, izveidojusi savu kārs, Krievija ir izveidojusi savu karaspēku bez ANO man, mandāta divās valstīs, un tāpat arī karš Grūzijā tika uzsākts bez ANO mandāta, un tāpēc tas ir ļoti nosodām, ko viņi sāka. Lavrovs nosūtīja jums vēstuli attiecībā uz Piedņestras problēmas risinājumu. Varbūt jūs mums varētu pastāstīt, kādiem priekšlikumiem viņš ir nācis klajā un kāds ir jūsu viedoklis par tiem. Paldies. Bīni, kolēga Lēzinga, la parola. Paldies. Lozingas kundze tagad, un pēc tam Manicis kungs. Paldies, es gribētu pateikties Šulc kungam, Bradner kungam. Bombardēšana Libāna, Libānā tiek bombardēti um, arī tanki un uh, tāpat arī iespējams cietīs medicīnas iestādes. Uh, Bet vai, to, vai visi šie pasākumi, visi šīs bombardēšanas eh, tiek īstenots, lai eh, noteiktu šo lidojumu aizliegumu zonu? Mēs uzskatām, ka tas varētu būt atbalsts eh, pilsoņu karā iesaistītā vienai pusē, un pat ja mēs nākam klajā ar argumentiem, ka tas šie pasākumi notiek saskaņā ar uh, 1973. rezolūcijas 4. pāntu, tad Es eh, domāju, ka vajadzētu norādīt tādas darbības, kas, eh, kas jau sliedz pāri šī te lidojuma aizlieguma zonas eh, garantēšanai. Un šai intervencijai par pamatu ir jāņem arī Arābu līgas atbalsts. Tika runāts par Lībijas tautas atbrīvošanu, vai vispār ir kaut kāda stratēģija, kā to īstenot, vai ir kaut kāda piemēra no pagātnes Irāka. Nu, kā tad ir vērtējama šobrīd Irākas tautas atbrīvēšana, vai, teiksim, Afganistāna, kā šobrīd tiek vērtēta Afganistānas tautas atbrīvošana? Sociāla demokrātiskie un zaļie tiešām uzdod jautājumus, Un vai tiešām jūs nemaz neapšaubat šīs intervences pamatojamību Um, un neredz, ka tas ir uh, vienas puses atbalstīšana pilsoņu karā. Paldies! Un tagad es došu vārdu Monistēru Kīzes kundzei, un pēc tam Kalkunga. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, Aštons kundze, un uh, apsveicu jūs mūsu komitejā. Uh, Es gribētu balstīt, eh, darīt jums zinām uz savu gandarījumu, jo Spānijas valdība ir atbalstījusi lēmumu iesaistīt eh, Spāniju eh, ar 330 balsu vairākumu par un tikai 3 balsīm pret šīs rezolūcijas izpildē. Jemenas gadījumā Eštenes kundze Vai jūs uzskatāt, situācija var pasliktināties un um, pārveidoties um, vai no nu nemieros kā Eģiptē, vai veselā karā kā Lībijā? Uh, tika, eh, prezidents Salē piedāvāja organizēt vēlēšanas 2012. gadā, opozīcija šo piedāvājumu nepieņema. Un mans jautājums ir, vai jūsu dienesti strādā balstoties uz pieredzi, kas ir gūta kaimiņu valstīs, vai tiek izstrādāti iespējamie scenāriji un meklēts risinājums drošības padomē palīdzībā pārejas procesā Jemenā vai tiek paredzēts strādāt ar preventīvo diplomātiju, lai izvairītos no situācijām, kas ir vērojams citās valstīs. Paldies. Allora, la parola al collega Koval. Pros... Koval, kungam vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot vairākus jautājumus par mūsu austrumu kaimiņu attiecību politiku. Mūsu kaimiņi ļoti cieši seko līdzi tam, ko mēs domājam par savu kaimiņu attiecību politiku, un viņi gaida skaidrus vārdus, skaidrus žestus. Viņi vēlas dzirdēt no mums, ka mūsu kaimiņu attiecību politika būs vairāk vērsta uz pilsonisko sabiedrību un ka tai būtu jābūt aktīvākai. Taču es, līdz tekus jautājumam par Ukrainu es gribētu uzdot jautājumu arī par Baltkrieviju. Polijas ārlietu ministrs Šikorska kungs nesen sacīja, ka Lukašenko kunga liktenis varētu būt līdzīgs kā viņa Ziemeļāfrikas Um, kolēģiem, kāda ir mūsu reakcija, vai tā ir adekvāta. Paldies. Allora, la parola kolēga Ovit, prosim. Paldies, Hovit kungs. Un pēc tam Nevska kungs, lūdzu. Paldies arī no mans puses, Nuštons kundze, par Lībiju. Uh, Ūdens apgādes nodrošināšana iedzīvotājiem ir pats, pats svarīgākais humanais jautājums. Es gribētu uzzināt, vai augstā pārstāva varētu izvērtēt, cik tā būs iespējams saglabāt un noturēt šo te startautisko konsensu par labu militārajai darbībai šajā valstī. Es biju viens no deputātiem, kas ieradās eh, Tunisijā, un eh, jaunieši, kurus es satiktu arī laukumā, viņi man sacīja, ka viņi vēlas daudz vairāk panākt. Un es gribētu uzzināt, ko augstā pārstāve domā par eh, Ēģiptes situāciju pēc referendumu. Un vai izredzes nenozīmē to, ka mums Eiropas Savienībā būtu jāpastiprina savu centienu, lai atbalstītu civil pilsoniskās sabiedrības grupu šajā te valstī, jo mums ir eh, tik tiešām jāsazinās ar militāro padomi, jārada novērošanas eh, misiju, ko varētu nosūtīt uz šīm te vēlēšanām, kas varētu notikt jūnijā. Paldies! Un tagad es došu vārdu Neinskas kundzei. Paldies, Seštāns kundze. 1973. rezolūcija ir ļoti skaidrs vēstījums, ka cilvēktiesības nav vietējais dabas jautājums. Un konsens vienprātība šajā jautājumā izpaužas faktā, ka Ķīna, Krievija vai Vācija uh, neizmantoja savas veto tiesības un neapturēja šīs rezolūcijas pieņemšanu, un tas ir pozitīvi un apsveicami. Protams, ir atšķirīgas nostājas, bet es uzskatu, ka, tas ir, ka tā ir tāda no kvalitātes ziņā jauna pakāpe starptautiskajās attiecībās. Otrakārt, ka Dafija atbalsta tādas valsts kā Baltkrievija un Serbija. Un tas pierāda, ka Šeit nav runa par konfliktu starp islāmu un kristietību. Tas ir konflikts starp demokrātiju un dik diktatūrām. Mūsu stratēģijas pamatā būtu jāņem šī te premisa tīpaši attiecībā uz tuvējiem austrumiem. Treškārt, pagaidām līdz šim mēs esam īstenojuši tādu diezgan vienkāršotu pieeju. Uh, attiecībā uz tuvējiem austrumiem, ja tā drīkstāt izteikties. Līdz šim mēs esam domājuši, ka tuvējie austrumi ir vai nu islāmistiski, vai arī tur valda diktatūra, bet šķiet, ka tur ir daudz vairāk nianšu nekā tikai šīs divas. Atbalsts no rietumu pasaules bija ļoti būtisks šiem reģioniem, un tas nozīmē, ka te ir daudz vairāk nekā tikai naftas intereses. Palēc, ka kungs lūdzu. Sorry, thank you, <laughs> uh, Mr. President. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Vēl viens jautājums par Baltkrieviju. Eiropas parlaments šogad pieņēma divas rezolūcijas par Baltkrieviju, kurās tas aicina Eiropas Savienības institūcijas sākt sarunas ar Baltkrieviju par vīzu atvieglojumiem. Lielākā daļa deputāti ir pārliecināti, ka samazinot Schengens vīzu nodevu, kas ir 60 eiro, un tā ir liela summa vidusmēra Baltkrievam, uh, izdosies veicināt demokrātiju, kas savukārt nāktu par labu pārmaiņu procesam, palīdzētu ieviest kaut kādas izmaiņas pašreizējā režīmā. Tas attiec, kad sāksies šīs sarunas par vīzu atvieglojumiem un readmisijas līgumiem, un kāda ir Baltkrievu attieksme pret šīm sarunām. Paldies! Paldies, Barones Ešton, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji centīšos atbildēt uz jautājumiem, tā kā bija ārkārtīgi daudz jautājumu, centīšos atbildēt pēc iespējas vairākiem no tiem. Ručekungs, Persijas līča valstu stratēģijas izstrāde, es domāju, ka tas ir ļoti interesanti. Mm, Persijas līča valstu sanāksme, kas notiks drīzumā, būs lieliski iespēja satikties ar ministriem no dažādām Persijas līča valstīm, un uh, mums ir labs dialogs. Es domāju, ka viņi būs pirmie, kas teiks, ka viņi gribētu, lai viņus vērtētu kā atsevišķas individuālas valstis ar uh, katru savu nākotni, un tās vēlas, lai mēs te izšķirt šīs valstis. Es piekrītu jums uh, tajā, ko jūs teicāt par sadarbību ar Turciju. Turcija ir viena no būtiskākajām valstīm, ar kurām sadarbojos līdz tiks Amerikas Savienotajā valstī, un Turcija ir ļoti būtiski tieši šī reģiona kontekstā. Kūkan kungs. Ja es neatbildēju uz kolēģis Lučuks jautājumu, tad es pilnībā piekrītu, cik būtisks ir dialogs starp Serbiju un Kosovu. Es rītdien to vēlreiz norādīšu. Tāpēc es domāju, ka Prištinā tirdzniecības jautājumi būs ļoti būtiski. Roberts Kūpers un mēs Robertu Kuperu vakarā apspriedām tirdzniecības jautājumus, ir tiešām ļoti būtiski, lai Kosova redzētu, ka šis dialogs, ka šīs sarunas ir vērsts uz labāku nākotni viņiem. Tas ir ļoti būtiski to saprast. Kukankungs, jūs jautājāt par to, kāpēc um, valsts departamentu pārstāvs tur pieradās. Prištinē bija svarīgi, lai šis viesis tur būtu, un es novēlu šīm sarunām tiešām veiksmīgu iznākumu, un abas puses cenšas pie tā strādāt. Maršala jautājums. Un tas, ko jūs teicāt, ka ir nepieciešami lieli līdzekļi, es piekrītu. Uh, bet mēs nevaram konfiscēt cilvēkiem aktīvus. Es domāju, ka tā ir zādzība, bet mēs varam tos iesaldēt. Un jautājums ir tie, tiešām par to, kam pieder šie aktīvi, un tas būs būtiski. Bet tas, ko jūs sacījāt par vispārīgu plānu, kas ir pietiekami labi finansēts, kas balstās uz um, atzinumu, nu, dažām, no šīm valstīm, ka dažām no šīm valstīm bija resursi, kas tika atņemti. Un es saprotu jūsu argumentu. Šekers kundze. Sankcijas par cilvēktiesību pārkāpumiem un kad saraksts būs gatavs. Šeit ir teikts drīzumā. Es jums pateikšu tad, kad tas tiks, kad tas būs pabeigts. Es nevaru jums tagad pateikt konkrētu datumu, Irānas ietekme Bahreinā. Tas ir ļoti interesants jautājums. No vienas puses, es nevēlos, lai tas tiktu uzskatīts par iemeslu tam, ka Bahreinas valdībai neizdevās sadarboties ar protestētājiem, un amerikāņi domā, ka ir pamats bažām par šo situāciju, tā kā mums ir jāmēģina to visu izlīdzsvarot. Mm. Tāpēc ir ļoti būtiski iekustināt šo dialogu, un es atgriezīšos pie šī jautājuma, jo te izskanēja vairāk citu komentāru par konkrēto tēmu jautājumu. Nīblers kundze, es nevēlējos izvairīties no jautājuma par Bahreinu. Konferencē par Bahreinu izskanēja interesants priekšlikums sākt dialogu. Uh, par pasākumiem, laik, kas laika gaitā varētu palīdzēt rast kaut kādu, izveidot kaut kādu konstitucionālu monarhiju vai kaut ko tam līdzīgu. Plāns pavisam noteikti ir. Jautājums ir par to, kā mēs varam visus iesaistīt, jo, ja ir priekšnosacījumi, tad tas liekas kādam iesaistīties. Un es domāju, ka būtu svarīgi sākt dialogu bez jebkādiem priekšnosacījumiem un to darīt ātri. Uh, Ar karaļa pārstāvu mēs šo jautājumu apspriedām. Vārdarbība, kas tur ir izcēlusies, rada ļoti lielas bažas. Un tad, kad es runāju ar Bahreins ārlietu ministras, ierosināju nor, nosūtīt pie viņu kādu cilvēku, kas varētu tur runāt, un Roberts tikās gan ar valdības pārstāvjiem, gan ar citiem iesaistītiem, tā skaitā vēstniekiem, un četri Eiropas Savienības valstu vēstnieki arī bija ieradušies. Uh, un šobrīd norisinās diskusijas par to, kā rīkoties tālāk, bet reālais plāns ir atbalstīt šo te dialogu. Man šķiet, ka opozīcija vēlas iesaistīties dialogā, un tāpat arī valdība vēl šo dialogu. Jautājums ir tikai, kā to visu īstenot. Tā kā mums ir diezgan daudz ideja attiecībā uz to, kā viņus atbalstīt, un es domāju, ka būs būtiski palīdzēt viņiem šajā procesā. Es nevēlējos izvairīties no jautājuma. Es domāju, ka mūsu pieejā pret dažādām valstīm mums ir tiešām jāizšķir šīs valsts, jo tās ir ļoti atšķirīgas, un tas, ko mēs darām vienā valstī, tāda pat pieeja varbūt nebūtu piemērāta citai valstī. Mēs cenšamies iesaistīties, bet neuzspiest neko, un tas, protams, ir izaicinājums. 27 dalība valstis un Eiropas nostāju man būtu jābūt, man nostāja. Ja mēs vēlamies darīt kaut ko, man ir nepieciešams šo 27 dalību valstu atbalstu. Un ir jāpanāk šī te vienotā 27 dalību valstu nostāja. Tuvējos austrumos mēs spēlēsim daudz lielāku lomu, ja es varēšu runāt 27 valstu vārdā. Bet šajos jautājumos dalību valstīm tāpat ir arī jājūt, ka tās ir suverēns valsts, kas pieņem savus lēmumus, balstoties pa, pamats ANO rezolūciju pieņemšanai ir, ka neviens nebalso pret. Uh, un nav pārsteidzoši, ka šajā procesā notiek daudz diskusiju. Es rosinu, ko mēs varētu darīt, un uh, lūdzu plānotājiem izdarīt šo darbu, un pēc tam Eiropas Savienībai ir jāsanāk kopā un jānosaka rīkoties. Tā kā es esmu iniciatori, es iniciēju ļoti daudz ko, bet beig beigās, ja mēs vēlamies izmantot cilvēku aktīvus, tad viņiem ir tam jāpiekrīt, un tāpēc vakardienas sanāksme bija ļoti būtiska. Uh, Šulc kungs uzdeva jautājumu par Piedņestru. Es domāju, ka ir liela vienprātība par to, kādam būtu jābūt rezultātam. Un tad, kad es tikos pirms pāris nedēļām ar ministriem no Moldovas, un mums bija diskusijas arī ar Krieviju, tad eh, ļoti skaidri izskanēja tas, ka mēs vēlamies redzēt virzību uz priekšu Piedņestras jautājumā. Moldova atzīst, kādi jautājumi būtu jārisina uz vietas. Taču šobrīd Nu, mēs visi esam vienas prāts par to, kādu rezultātu vajadzētu sasniegt. Jautājums ir par to, kā to panākt. Es domāju, ka vajadzētu iesaistīties vairāk sarunās ar Krieviju, lai mēģinātu panākt sarunu virzību uz priekšu, bet šī problēma ir risinām. Tā ir mana analīze, jo kaut galā visi mēs zinām, ko mēs vēlamies panākt. Mēs tik vēl cenšamies tikai izdomāt, kā to panākt. Uh, Mums ir ļoti daudz lietas, par ko uztraukties, un es domāju, ka tuvāko dažu nedēļu laikā mēs te tiešām varam kaut ko paveikt lietas labā, tā kā, manuprāt, ir pienācis īstais laiks. Lasīgs kundze. Lietojuma aizlieguma zona. Un kāda ir mūsu kāda ir Arābu līgas nostāja, tā ir mm, ļoti būtiska, es piekrītu tam. Tas, ko mēs darām savās kaimiņu valstīs, tas ir sarežģīti, jo katrai valstī ir raksturīgi dažādi ļoti sarežģīti jautājumi, kas ir jārespektē. Te nav tikai jautājums par to, ko mēs varētu darīt Eģiptē vai Tunisijā, kādu atbalstnieku Bahreinē un tā tālāk. Te ir arī jāatzīst, ko mēs varam darīt un kas mums būtu jādara, lai visefektīvāk sniegtu atbalstu iedzīvotājiem. Un tas atšķirs katrā valstī. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Uh, Tad, kad mēs atgriezāmies pēc Ziemassvētku jaungad brīvība, eh, brīvdienām, neviens jau nevarēja paredzēt, kas notiks pēc sešām desmit nedēļām. Mēs nenojautām, ka varētu notikt kaut kas tāds. Būtībā es toreiz uztraucos par Sudānu, Kotivāru, par viņiem es joprojām uztraucos, bet es nezināju, ka mēs šobrīd atradīsimies tādā situācijā, un tāpēc lielais izaicinājums ir, kā atbalstīt iedzīvotājus šajās te valstīs un kā vislabāk sadarboties ar partneriem. Tāpēc Arāb Līga ir ļoti būtisks partners. Mēs cenšamies ar viņiem īstenot dialogu, mēs ar Āmru Musu šodien runājām un mēs ļoti bieži kontaktējamies. Un es ļoti cienu Arāb Līgas darbu un turpināšu ar viņiem sadarboties. Manis skundze uzdeva jautājumu par Jemenu. Jemenas gadījumā ir izpildījušās manas lielākās bažas, prezidents Lehi, un uh, mēs esam runājuši ar, ar, ar ar, ar Jemens pusi, cenšies viņus pārliecināt, nacionālajā dialogā iesaistīt vairāk opozīcijas pārstāvis. Un izaicinājums ir, kā garantēt to, ka mēs turpinam izdarīt uz viņiem spiedienu apstākļos, kas tagad ir kļuvuši sliktāki. Mums bija ierosinājums no prezidenta, ka viņš atkāpsies, opozīcija to noraidīja. Mēs esam centušies visi, darīt visu iespējamo, lai turpinātu ar viņiem strādāt, bet nu, situācija ārkārtīgi dinamiski mainās, un mums ir jāraugās, kāda ir pašreizējā situācija, bet jāsaka, ka tas viss ir ļoti satraucoši. Un ir piepildījies tas, par ko es visvairāk baidies pirms dažiem mēnešiem. Kaimiņa attiecība politika. Jā. Kaimiņa attiecība politikā ir jāspēj, jārod lielākas iespējas rīkoties, atšķirt atsevišķas valstis, atzīt, kas ir jādara katrā atsevišķā valstī, un jāspēj pēc iespējas drīzāk atvēlēt tam arī vajadzīgos resursus. Mums ir jākļūst gudrākiem, ātrākiem, veiklākiem, un tas ir mērķis pārskatam. Baltkrievijā Jūs zināt, ka vakardien mēs runājam par Baltkrieviju un par pasākumiem, kādi būtu veicami. Es eh, tikos ar Baltkrievijas opozīcijas līderiem, tad, kad viņi tika atbrīvot, vai, teiksim, kad viņu ģimenes locekļi bija tikko ar viņiem tikušies. Ārēt ministru, kad es tikos ar ārēt ministru Martīno, es viņam arī ļoti skaidri norādīju, ko mēs vēlamies nāk no Baltkrievijas. Tā kā mēs cenšamies panākt šos te ierobežojošos pasākumus, bet tāpat laikā cenšamies arī iekustināt dialogu, jo tas ir ļoti būtiski. Hovita kungs, startautiskā vienprātība ir ļoti būtiska. Mm, visi ļoti cieši kopā strādā dažādos veidos. Uh, Jaunieši vēlas, lai Eiropa būtu redzamāka, jā, es piekrītu. Viņi saka, jā, lūdzu, nāciet mums palīgā, jūs mums esat vajadzīgi. Agrīnas vēlēšanas, tas ir izaicinājums, ja šīs, ja šīs te ārkārtas vēlēšanas notikt, tad, protams, ir jāraugās, lai būtu pietiekam daudz laika sagatavoties. Mēs varam viņiem palīdzēt, bet mums ir nepieciešams arī, lai viņi mūs uzaicina palīdzēt. Ņevskas kunde vienkāršota pieeja. Es nedomāju, ka mēs varētu vērtēt šos jautājumus tā, kā jūs tos aprakstījāt. Es domāju, ka te ir tāda parādība par to, ka dažādas vērtības, dažāda vērtības sadursme, jo Eiropas vērtības jau nav vispārīgas vērtības. Un nevajadzētu visiem tiekties pēc. Bet nevajadzētu arī pārāk vienkāršot attiekties pret uh, savu rīcību. Paliecka kungs un Baltkrievi. Mēs izstrādājām sarunu mandātu par vīzu atvieglojumiem 28. februārī, un mēs sagaidām, ka diskusijas sāksies drīz, es nezinu datumu, bet es par to jūs informēšu. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pie jums bijusi ļoti ilgi. Uh, Kāds jau man pajautā nesen, kāpēc man nedarīt mazāk, bet es tagad paskatos, cik plašu jautājumu loku mēs esam apskatījuši un iedomājieties, te pēkšņi teikt, nē, par šo jautājumu es nerunāšu. Liels paldies par parlamentu atbalstu un par to, ka jūs esat atbalstījuši ar, ar, ar rīcības dienestu. Uh, Tas ir tā, it kā mēs eh, lidot ar lidmašīnu, kurai spārni vēl joprojām tiek būvēti. Tā kā tas nav vienkārši, bet mēs cenšamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu cilvēkiem visā pasaulē, kas lūdz mūsu palīdzību. Un eh, man ir liels gods un liela privileģija strādāt institūciju vārdā, lai pārstāvētu Eiropu. Paldies! Ringraziamo ancora l'alto rappresentante, speriamo di... Sirsnīga, sirsnīgs paldies augstajai pārstāvēji par šodienu. Ceru, ka drīz redzēsim jūs atkal un ka nākamajā reizē mēs, mums būs jārunā par mazāku problēmu skaitu. Kolēģi, vi prego di non allontanarvi per. Godātie kolēģi, lūdzu nepametiet zāli, jo turpinājumā ir balsošana, elektroniskā balsošana. Lūdzu, nepazūdiet Tanaka kungs, lūdzu nāciet atpakaļ. Posta, kur... colleghi. Dobbiamo procedere a una votazione elettronica. Godātie kolēģi, sēdes turpinājumā balsošana, elektroniskā balsošana. Balsosim par priekšlikumu rezolūcijai par Īslandes 2010. gada progresa ziņojumu. Referents ir Kristians Dāns Prēda. Gribētu aicināt visus ievietot balsošanas kartes aparātos, lai mēs varam tūlīt pat sākt balsot. Kordo procediamo. Kolēģi, tātad uzmanību. Sāksim balsot. Trešais punkts, pirmais grozījums. Balsosim pa daļām. Pirmā daļa. Balsosim par šo te pirmo, pirmā grozījuma daļu. Kas ir par? Paldies. Otrā daļa ir atsaukta. Pirmā daļa tātad pieņemta balsojumā. Otrais grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. Mutiskais grozījums desmitajam punktam. Kurš par? Pret? pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Piektais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Sestais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Astotais grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums numur divi. Kurš par? Pret? Pieņemts. Desmitais grozījums. Kurš par? Pret? Atturs. E, norādīts. Vienpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Mutiskais grozījums numur 3, kurš par? Pret? Diemžēl neredzēju jūsu rokas. Kurš ir pār šo trešo? Kurš ir pret? Pieņemts. 12. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 13. grozījums. Daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Pieņemta. Otrā daļa ir atsaukta. 14. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemta pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, pieņemts. Mutiskais grozījums numur 4, kurš par, pret, pieņemts. 17. grozījums, kurš par, pret, grozījums noraidīts. 18. grozījums, kurš par, pret, pret, noraidīts. 19. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 20. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Un tagad balsosim par visu rezolūciju kopumā. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot par rezolūcijas projektu ar grozījumiem. Sì, chiudiamo il voto, manca un collega che... Beidzam balsot. Ir kāds kolēģis, kurš nav nobalsojis. A, nē, bet rezolūcija tomēr ir pieņemta 48 balsīm par, vienu pret un diviem deputātiem atturoties. Mi succede il collega Vodì. Bodīkungs pārņem sēdes vadību. Bien, mes chers collègues, nous, nous Dārgie kolēģi, mēs sēd turpinām, lai skatītu situāciju Bahreinas karaļvalstī. Mēs uzklausīsim Kuberu kungu, Bingreli kungu, kurš bija īpašais augstās pārstāvis sūtnis Bahreinā. Un arī Angelika Nīblere, kura vada golfa delegāciju, Bingarelī kungs. Paldies priekšsēdētāji, liels prieks, kā jau parasti būt uzaicinātam izklāstīt mūsu viedokļus un analīzes deputātiem. Par Bahreinu runājot. Jūs tāpat kā mēs zinām, zināt faktus, mums nav delegācijas uz vietas, un mēs atsaucamies uz mūsu vēstnieka Rijādā, Saudārābiju sacīto, kurš ir akreditēts citāts līču valstīs. Un e, kurš tur veic savus uzdevumus. Nu, jau vairākas nedēļas kā norit konflikts, un E, vairākums iedzīvotāju, kas pauž ekonomiskas, sociālas un politiskas e, neapmierinātību. Un no otras puses šeit ir iesaistīti šīs valsts vadītāji. Šķiet, ka šo nemieru sākumā e, ir meklējami ekonomiski, sociāli un politiski iegānsti. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji vairākums uzskatīja, ka režīms nepalīdzēja nodrošināt nepieciešamo izaugsmu, labklājību un kā visdrīzāk lēmumus pieņēma mazākums un tādējādi netika ņemt vērā iedzīvotājiem vairākuma intereses. Bet eh, pakāpeniski konflikts ieguva konfesionālu nokrāsu, jo, kā jūs zināt, šajā valstī aptuveni 70% ir šītu un aptuveni 30 sunītu lietā tādējādi kļūst vēl sarežģītāka, un mēs lēmēji iestādēm ieteicām uzsākt patiesu un reālu dialogu ar demonstrantiem, lai mēģinātu apzināties viņu neapmierinātību, tās cēloņus galvenokārt sociālu un ekonomiska rakstura, un veidot tādas politikas, kas palīdzētu viņiem E, kas palīdzētu valsts politiskai dzīvei piesaistīt lielāku un pieaugušu iedzīvotāju daļu. Taču šie e, pasākumi nebija īstenojumi un šķiet, ka neapmierinātība sākotnēji sociāla rakstura pakāpeniski pieguva, ieguva konfesionālu raksturu. Un šeit jau situācija kļūst grūtāka un daudz delikātāk risināma. E, šītu vairākums, e, šītu e, vairākums, kas ir ar savu ieteikumu Irākā, mēģina rast līdzsvaru ar sunītiem, kas nebūtu nav viegli, tas atsaucās arī uz Lisbānu, kur Hezbollah ir paudusi savu, savu solidaritāti šītu vairākam Bahreinā. Tāpat arī šīta mazākums ir Saudarābijā zonā, kur pamatā atrodas ogļu ūdeņraža resursi. Tādējādi krīze ir vienlaicīgi iekšēja rakstura, kas ir pasliktinājusies. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pietrūks nacionālo lēmēju iestāžu gribas uzsākt patiesu nacionālo dialogu un ir arī jāņem vērā reģionālā dimensija, jo tā kā šeit mēs runājam par starpkonfesiju konfliktu, tad vairākās tas var atsaukties uz arī citām reģionu valstīm. Augstā pārstāve ir sazinājusies ar ārlietu eh, ministriem, lai aicinātu ne piemērot e, spēku, lai mēģinātu uzsākt dialogu, lai tās valstis, kas var būt par vidutājiem, kas varētu uzņemties šo lomu, tā arī rīkotos. Roberts Kūpers ir nosūtīts uz šo valsti un vakar sanāca kopā ārlietu padomi, kura nosoda vardarbības, kuras savukārt uh, sākās pirms vairākām dienām un aicina abas puses, bet it īpaši eh, valsts lēmēģiestādes uzsākt eh, nacionālu dialogu un arī eh, mēģina pozicionēt Eiropas Savienības pozīciju šai sakarā. Un nu jau mēs eh, vairākas eh, nedēļas regulāri tiekamies ar Bahreinas eh, pārstāvjiem un mēģinām izprast procesus šajās valstīs. 20. aprīlī notiks ministru līmeņa sanāksme, ikgadējā sanāksme starp Eiropas Savienību un e, Līča sadarbības e, valstu padomi, Eiropas Savienība šajā sakarā varēs nākt klajā ar vairākiem saviem vēstījumiem, taču, ja mēs vēlamies būt realistiski, tad ir jāapzinās, ka tās sviras, kas ir mūsu rīcībā, ir samērā īsas un e, vēl vairāk uh, apgrūtina situāciju tas, ka Saudārābijas karaspēks atrodas Bahreinā un vēl vairāk apgrūtina situāciju. Lūk, īsos vārdos situācijas raksturojums šobrīd. Paldies, paldies, Kulperkungs. Vai jūs vēlaties e, piebilst, ko nē, jūs gaidīsiet jautājums Nīblers kundze, lūdzu. Jā, ja, vielen, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāji. No savas puses gribētu izteikt tikai trīs komentārus un jautājumus, kurus es gribētu teikt noformulēt. Pirmkārt, es gribētu pateikties komitejai, ka Bahreins jautājums ir iekļauts debatēs. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, un kā mēs tagad sa esam saņēmuši arī informāciju no ekspertiem, tas mums viss ļoti noderēs. Valdība vēlējās īstenot dialogu, un tagad es sapratu, ka šis dialogs nav ticis īstenots. Varbūt jūs varētu vēlreiz pastāstīt, no kā tas bija atkarīgs, kāpēc tas nenotika, un vai jūs varat dot arī savu personisko vērtējumu, vai ir iespēja šo dialogu iedzīvināt un padarīt intensīvi. Es domāju, ka tā ir vienīgā iespēja, lai eh, sniegtu kaut kādu atbalstu demokrātijai un iekustināt šo demokrātijas procesu. Un otrs jautājums, jūs par to nerunājāt. Bahreinas valdība ir pieprasījusi karavīrs no Saudārābijas. Varbūt jūs varētu pastāstīt sīkāk, jo tas ir tā neparasti, ka attiecībā uz problēmu, kas ir pašā valstī, tiek lūgt, lūgts kaimiņu valstī nosūtīt savus karavīrus. Un es domāju, ka es esmu, es esmu saņēmusi daudz sēpastus un uh, no cilvēktiesība aizstāvjiem attiecībā uz to, ka ir um, īstenot vardarbība. Un daudzos sēpasta vēstījumos es esmu arī saņēmis informāciju par uh, Ibu Rajabu, kurš ir uh, Startautiskās cilvēktiesību federācijas pārstāvs un Bahreins cilvēktiesību centra prezidents, viņš ir ticis ārestēts. Vai jums ir informācija par to? Es saprotu, ka tas nav atsevišķs gadījums, ka uh, demonstranti, kas izturējās mierīgi, ir tikuši aizturēti. Man būtu ļoti būtiski uzzināt no jums informāciju par to, kāda ir šī situācija un ko mēs, kā Eiropas Savienības pārstāvi, varam darīt lietas labā. Un vēl es būtu pateicīgi, ja jūs varētu padziļināt tēmu attiecībā uz to, kā Bahreinas situācija ietekmē visu stuvējos austrumus. Mums jau bija iespēja ar Eštons kundzi apspriest šo jautājumu, bet tā kā viņa Tā kā jūs eh, tikko nākat no šī reģiona, es būtu pateicīga arī uzklausīt jūsu viedokli. Paldies! Merci, Madame Nibler. Uh, je, je voudrais vous... Nibers kundze, paldies. Es gribētu uzdot jums jautājumu. Jā, vai atvainojiet, lūdzu? Tānoku kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es pirmīt uzrunāju Aštons kundz un teicu, ka mums nevajadzētu būt liekulīgiem. Mēs ne, mums ir jānosoda tas, ka tiek apšaudīti mierīgie demonstrātori. Ir bijis paziņojums pār valdības pozīciju un protestētājiem, kas, manuprāt, bija nelīdzsvarots. Bahreina, protams, ir rietumu sabiedrotais, mēs to augstu vērtējam, un turpat ir ASV lidmašīnas izvietotas. Uh, Kroņprinces ir gatavs sākt dialogu ar opozīcijas pārstāvjiem, tas šķiet ir labi, bet šķiet, ka tomēr ir zināma tāda varas cīņa arī šajā karaliskajā ģimenē, cīņa par ietekmi. Manuprāt, nav šaubu, ka uh, monarhija vēsturiski maz ko ir darījusi, lai uzrunātu vairākumu uh, tautā. BBC nesen intervēja vienu no protestētājiem, kurš teica, ka, būt, ka valstī ir viegli ārzemniekam, piemēram, Britam, saņemt, uh, iegūt iegūt darba vietu, bet vietējam eh, pārstāvim tas ir ļoti grūti izdarāms. Protams, ka tas nav pareizi. Es satraucos par to, ka Irāna jauc eh, šajā konfliktā, saka, ka pat, eh, uzliks, pat pieprasīs bijušās savas teritorijas, kas kādreiz bija apvienotās karalistas kolonijas. Apvienotās karalistes pretenzijas uz šo teritoriju vairs nav izskanējušas. Bahreinas suverenitāte un neatkarība patiesībā nav atgūta, nav atzīta visās pasaules valstīs. Meierkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tikko zinājām, ka apvienotās nācijas šodien paziņos, ka ap 50 līdz 100 personas ir pazudušas pēdējo nedēļu gaitā Bahreinā. Un tas notic, ir noticis sprādziens Samanijas slimnīcā. Ir, ir aplēkts eh, tas Samanijas slimnīca, ir ļoti grūti īstenojama situācija šobrīd cilvēktiesību ziņā, ko vēl vairāk pasliktina Sauda Arābijas eh, invāzija, ko vēl vairāk pastiprina eh, feodālā monar monarhistiskā Sauda Arābijas sistēma. No nu, rietumpuses eh, nav tikusi īstenot nekāda militārā intervence šajos reģionos Tāpēc iepriekš Aštonas kundzei es eh, izteicu viedokli, ka mēs nevienlīdzīgi izturāmies eh, pret šo pasaules reģionu. Saudārābijā nav politisko partiju, nav vēlēšanu, ir miesas sodi, saskaņā ar islāma kodu notiek locekļu roku kāju amputācija, un Sauda Uh, Arābija šobrīd ir nosūtījusi vairāk nekā tūkstošu karavīru uz Bahreinu. Saudārābijas atbilde ir, ka šī prakse ietilpst islāma tradīcijās kopš jau, eh, eh, jau 1400 gadu garumā, kā arī norādīja, ka eh, viņa tradīcijās ietilpst, lai arābu sieviete nestaigātu apkārt viena pati, bez pavadījuma, lai tā būtu pienaicīgi apģērba, to vienmēr eh, ir jāpavada vīriešu kārtas pārstāvim no ģimenes, un tiek eh, stingri piemērots islama likums. Šajā sakarā Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāiesaistās. Es to sacīju pirms Lībijas krīzes. Mums ir jārīkojas tālāk, bet kas notiek? Es domāju, ka problēma šeit ir nafta. Mums trūkst naftas. Un pilnīgi skaidrs, ka mēs nevaram apgrūtināt tādu zonu, kas ir pilnīgi fundamentālā eh, politi, eh, pol, eh, naftai. Ta, mūsu grupā mēs. Uh, E, mēs negribam nošķirt šīs zonas, bet arī mēs negribam atbilstī, atbalstīt militāru intervenci. Un mēs aicinām nu, ievērot un aizstāvēt cilvēku tiesības, taiskaitā Bahreinā un Sauda Arābijā. Mēs apzināmies, kāda situācija ir Sinai puselā, bet E, kāda situācija ir šajā reģionā. Taču sacīt, ka Eiropas Savienība tādā veidā nerīkojas ne ar Benalī, ne ar Mubaraku, un tādā veidā tā nerīkosies arī Bahreinā un Saudārābijā. Neraugoties uz to, ka šajā valstī tiek piemēroti miesas sodi, bet mēs no turienes saņemam jēlnaftu, kas ir nepieciešama mūsu industrijai. Dāmas un kungi, no sirds es ticu, ka mums ir jāpatur spēkā enerģiska nostāja, jānosūta ļoti skaidrs vēstījums attiecībā uz notikumiem Bahreinā un Sauda Arābijā. Un es no sirds ticu, ka tās ziņas, ko mēs saņemam tiešā veidā no Ženēvas un apvienotiem nācijām, pieprasa sagatavot ātru atbildi. Ja mums nav pārstāvniecības, tad ne, biroja, tad mums ir jānosūta novērotāji uz šo zonu, lai mēs varētu saņemt informāciju, pārbaudām informāciju, salīdzinājumu, kas dot mums iespēju uh, nāk klajā spēcīgām dimu, de, diplomātiskām iniciatīvām, lai izvairītos no represiju spirāles, kuru rezultātā mēs varam nokļūt ļoti sarežģītā situācijā. Paldies, eh, Vāgners kundze. Paldies. Ļoti īsi. Bakrēnas sakarā. Lamsdorfa kungs jau pieminēja kritiku, kuras atbalstu pilnībā, ka uh, Eh, vēstījums no Aštonas kundzes eh, aicināja abas puses pārtraukt vardarbību. Es to uzskatu par ļoti savādu. No vienas puses ir spēki, kas ir aprīkoti, kā, kaut kur ir snaiperi un viss, un no otras puses ir eh, demonstranti, un šeit meklēt līdzsvaru norādīt kā viena tā otra, manuprāt, ir ne visai uh, piemērots. Un tāpēc es gribētu, lai jūs izskaidrojat mums, kā šis situācijas vērtējums ir radies. Un tālāk jautājums Saudarābijas sakarā. Ko jūs darāt šīs intervences sakarā? Kā um, jūs domājat veidot šo sadarības padomu? Kādas sakas būtu Eiropas Savienībai šajā jomā? Paldies, Kraisel Noflerkungs. Um. Paldies. Migrēlī kungs, sirsnīgs paldies par jūsu uzstāšanos. Mums jau iepriekš bija Reštons kundz iespēja parunāt par šo tēmatu. Jūs tikko esat atgriezies no, no Bahreins, vai tiešām jūs domājat, ka tad, kad būs reformas, vai var notikt Bahreinā tā, nu, es varu iedomāties, ka varbūt, ka jāpagaida, kas notiek ar Lībiju. Uh, Nu, vai var gadīties tā, ka nu, rodas domino efekts? Un uh, tiek pie. Bahnēnā tiek pieprasīta, mm, pieprasīts taisnīgums no vienas puses jau tiešām mm, te ir jāmēr pēc dažādām uh, mērauklām. Uh, Bahreinā šobrīd ir stacionēta piektā flote. Te ir, protams, citi aspekti. ANO rezolūcija, protams, ir ļoti svarīga lieta, bet eh, Libija, zināmā mērā, ir arāba pasaulē izolē, izolēta. Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai Eiropas Savienība neīst nepiekoptu dubultos standartus savās attiecībās pret dažādām valstīm. Paldies! Eh, Madam Gomes. Paldies, Gomes skundze. Of... Kad eh, mēs beidzām tikšanos ar Arābu līgas pārstāvjiem eh, svētdien. Mūsu delegācija vadīja Buzeka kungs. Mēs ārājot nevarējām iziet pa galvenajām durvīm. Mums bija jāiet pa sānu durvīm, jo ielās bija, ielās bija jauniešu demonstrācijas. Uh, Viņi demonstrēja pie Arābu līgas un prasīja, lai tā rīkotos, it īpaši attiecībā uz Jemenu. Lai arī ko mēs darītu, starptautiskā sabiedrība, un, tu, lai ko tā darītu, un Eiropas saimnība, lai ko darītu, vai nedarītu, mūs vienmēr vēro. Mūs vēro cilvēki, kuri mums it kā būtu jāatbalsta. Cilvēki, kas vēlas demokrātiju, cilvēktiesības šeit, tuvējos austrumos vai Ziemeļāfrikā. Gribu uzdot jautājumu Mingareli kungam un Kūper kungam. Vai viņus apmierināja paziņojums par Bahreinu, kas nā, ar ko komisija nāca klajā vakar? Kurš to sarakstīja? Vai tas atspoguļo Eiropas Savienības konsekventu pozīciju? jeb varbūt, ka tas ir kaut kāds tāds blakus produkts tam strīdam, kas šobrīd notiek starp dalību valstīm. Paldies! Un vēl vienu jautājumu uzdos Foksa kungs. Pēc tam došu vārdu Mingareli kungam, kurš atbildēs uz jautājumiem. Foksa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es tikai gribētu uzdot jautājumu kungiem, kas sēž prezidijā. Kāds ir viņa viedoklis? Šeit pa labi e, kolēģis runāja par Saudarābijas invāzija Bahreinā. Manuprāt, tas ir pārspīlēti. Es tā saprotu, ka Bahreinas valdība formāli uzaicināja Saudarābiju palīgā. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Otrs jautājums par to, cik lielā mērā Irāna ir iesaistījusies šajā te situācijā. Manuprāt, Bahreinā ir eh, bažas par situāciju. Eh, bažas, eh, Bahreinas iedzīvotāji ir uzsākuši šos protestus tādēļ, ka viņas neapmierina situāciju, bet kāds ir jūsu situācijas vērtējums? Paldies! Tas bija tātad pirmais jautājuma rauns. Tā nobeigumā arī es gribu uzdot jautājumu, ļoti tādu konkrētu jautājumu. Vērojam notikums Tunisijā, Ēģiptē. Lībijā. Mēs redzējām, ka Alžēzira televīzijas kanāls e, it kā aizstāvēja e, šo te sacelšanās dalībnieku viedokli. Gribētu uzdot jautājumu, kā Alžēzīra raida notikumu gaitu Bahreinā? Alžēzīra, kā mēs zinām, atrodas Katārā, kas ir Bahreinas kaimiņu valsts. Vai eh, šobrīd Alžīras televīzija attiecas ar lielākām simpātijām pret tie, eh, šiem te režīmu pretiniekiem, vai varbūt attieksme ir līdzsvarotāk šajā gadījumā? Tālāk par tiem spēkiem, kas Bahreinā eh, iestājas pret demonstrantiem. Tie ir gan Saudarābijas, gan Arābu Emirātu pārstāv, bet ne Katāras armija. Katāras armija armija piedalās koalīcijā, kas šobrīd iesaistās militāros pasākumos Lībijā. Right, um, uh, es arī gribētu piebilst divus vārdus sākumā. Manuprāt, ir pareizi teikt, ir, ir gluži vietā, ka Eiropas parlamentam vajadzētu runāt par šo tēmu, tā ir jāuztver ļoti nopietni, mums visiem tā jāuztver nopietni, jo e, īsu laiku pavadīju Bahreinā augstās pārstāvis nosūtījumā. Mani satrauca ļoti straujā sabiedrības polarizācija, ko es novēroju. Un tieši tā tur trūks dialoga. Tas man ļoti satrauca. Es biju nosūtīts uz turieni, lai klausītos, ko cilvēki domā. Es uzklausīju abas puses, es viņiem nedevu nekādas pamācības. Un uzklausot abas puses, šie stāsti ļoti atšķīrās. Runāju ar daudziem cilvēkiem un jūtu spēcīgu vēlmi atgriezt Bahreinu tās parastajā stāvoklī, kas ir tāds mierīgs, nosvērts stāvoklis Pēdējos gados gan ir vērota, ir novērotas pieaugušas spriedzes starp atsevišķajām iedzīvotāju kopienām. Taču šie pēdējā laika notikumi patiešām ir tāds kā izņēmuma gadījums, un tas arī ir daļa no problēmas, ka tas ir neparasti Bahreinai. Es nezinu, vai agrāk policijai ir bijis jāsastops ar šādiem sabiedriskās kārtības jautājumiem un problēmām. Uh, vai ir bijušas lielas demonstrācijas, kurās varbūt vardarbības izpausmes. Tas ir ļoti sarežģīts uzdevums policijai. Pat vislabāk organizētajās rietumvalstīs nevienmēr policija labi tiek galā ar šo te situāciju, ar šādu situāciju un var būt dažādi negadījumi. Bahreinas varas iestādes kādu brīdi pat atvainojās par to, kā policija izturējās pret vienu no demonstrācijām. Tātad varas iestādes Bahreinā apzinās, ka ir iespējami šādi riski ar nepatīkamām sekām. Būtu nepareizi pieņemt, ka vienīgie, vienīgās vardarbības izpausmes ir bijušas tieši no policijas puses. Nav šaubu, ka vardarbību izdar, izrādījuši arī demonstranti. Un e, šobrīd protestos gājuši bojā vismaz divi policisti. tas patiešām ir ārkārtīgi nepatīkami. Bez tam vardarbības izpausmes nākušas arī no dažiem bruņotiem grupējumiem, kas šķiet atrodas ārpus abu pušu kontrolas. Un tādējādi ir tapis šīs te komisijas paziņojums. Uh, Eh, padomas paziņojums. Padoma aicināja visas puses pārtraukt vardarbību. Nav tā, ka runa ir par divām konflikta pusēm. To ir vairāk nekā divas. Mm. Es devos uz Bahreinu, gandrīz vai tieši no Balkānu reģiona, un jāsaka, arī Balkānos ir ļoti, mēs vērojam līdzīgas konfliktu iespējas. Tas bija ļoti nepatīkami. Pēdējais runātājs, kas uzdeva jautājumu, Fokskungs, manuprāt, ļoti pareizi teica. Jūs teicāt, ka Saudarābijas un apvienoto Arābu Emirātu militārie spēki tika uzaicināti Bahreinā. Tas, manuprāt, ir pareizi. Kuveitas spēki varētu būt izvietoti jūrā. Tos šobrīd neredz Bahreinas sauszemēm, Bahreinas teritorijā. Viņi nav piedalījušies protesta demonstrāciju kontrolēšanā vai ierobežošanā. Kuveits spēki, manuprāt, ir aicināti, lai vispār šie ārzemes spēki tika aicināti uh, sargāt dažādas valdībai piedarošas telpas, ēkas un instalācijas. Šie spēki atradās barakās lielākoties un nevajadzētu pārspīlēt to nozīmi. Ja mēs runājam par Irānas iesaisti, kā jau parasti šādās situācijās ir grūti zināt, kāda ir Irānas nostāja. Es būtu ļoti pārsteigts, ja pēkšņi uzzinātu, ka irānieši nav pamanījuši šo iespēju un nav mēģinājuši to izmantot savās interesēs. No otras puses, šobrīd mani pārsteigtu arī tas, ja es uzzinātu, ka Irāņiem ir ļoti daudz sabiedroto Bahreinā. Šaubos, vai ir daudz tādu bahreiniešu, kas vēlētos tādu politisko iekārtu, kas līdzinās Irānai. Visvairāk esmu nobažījies par sekojošo. Runāju ar daudziem cilvēkiem, gan valdības pārstāvjiem, gan opozīcijas pārstāvjiem, un daudz no viņiem teica, ka viņi nepārprotam vēlas atgriezties pie dialoga. Troņmantnieku priekšlikumi, manuprāt, vēl joprojām ir spēkā. taču tie vairs nav galvenā prioritāte tajā brīdī, kad vardarbība uz ielas ir guvusi virsroku. Varētu teikt, ka dialogā ir iestājusies pauze. Situācija ir pietiekami mierīga. Un manuprāt, ka pietiekami labvēlīgi, lai atsāktu dialogu. Bahreina ir maza sāla Bahreinas pārvaldīšana ir gandrīz vai neiespējama šobrīd. Kādam no maniem kolēģiem vajadzēja trīs stundas, lai aizbrauktu no lidostas uz pilsētu. Ja jūs, lai, ja jūs, jums ir priekšstats, kāda, cik liela ir šī sala, tad jūs varat iedomāties, cik dīvaina ir šī situācija, jo ceļš ir nobloķēts daudzās vietās, un šie apstākļi vienkārši neciešami jeb, jebkurai valstī. Uh, varas iestādēm, protams, ir taisnība, tās vēlas atkal iedibināt mieru, sabiedrisko kārtību, bet eh, šis, šie pasākumi mieru iedibināšanai ir pareizi tikai tad, ja valdība ir gatava iesaistīties dialogā. Un, manuprāt, eh, troņamantnieka priekšlikumi ir labs izējas punkts abu pušu tuvināšanai, bet pagaidām, diemžēl, šīs puses netuvinās, un par to arī esam nobežušies. Paldies! Es varbūt pavisam īsi papildināšu jūs par Irānas lomu, Foksa kungs. Iespējams, ka Irāna mēģinās kaut kādu labumu gūt no situācijas, taču es domāju, ka būtu kļūdaini uzskatīt Irānu par tādu ļoti spēcīgu ārēju uh, faktoru. Um, es nedomāju, ka Irāna tieši iejauksies šajās lietās, mēģinās netieši izmantot šo situāciju. Tālāk pār tu ietekmi uz citām reģionu valstīm un to politiku, vai tas veicinās reformas, jā, neapšaubām nav nevienas tādas arābu valsts šobrīd, kuru neietekmē tādā vai citādā veidā notikumi Tunisijā, Eģiptē un Lībijā. Un tāpēc man tikpat kā nav nekādu šaubu par to, ka visās šajās reģionu valstīs atšķirīgos veidos valdības kaut ko darīs. Dažās valstīs šīs valdības nebūtu nevadās no demokrātiskiem apsvērumiem, un tomēr tādā vai citādā veidā tās būs spiestas reformēt, modernizēt sabiedrību un valsti. Tik tiešām ir tāds jauns vēja, jauna vēja plūsma, kas būs sakustinājusi pilnīgi visus. Dubulto standartu risks, protams, pastāv. Par to mēs runājam ne tikai reģionā, tā no reģionam specifiski iezīme. Mēs savas vērtības daudz um, drīzāk aizstāvam un, un spēcīgāk aizstāvam tajos reģionos, kas ir vāji, kam nav savu resursu. Brantners kundze vai mums būtu jāsalīdzina uh, um, kā tiesības sargājušās iestādes un spēki un ma manifestanti, demonstranti, es domāju, ka nē. Mēs varam aicināt demonstrantus neķerties pie vardarbības, bet skaidrs, ka ir, ja ir desmitiem bojā gājušo, tad, protams, ka šie manifestanti ir vājāki nekā spēki, represīvie spēki. Foks kungs, mans kolēģis jau atbildēja jūs, uz jūsu jautājumu par to, vai bija Saudarābijas un Emirātu invāzija vai uzaicinājums. Eh, Persijas līča sadarbības padomes nolīgumā ir kāds pāns, kurā ir teikts, ka visām valstīm jābūt solidārām, līgas valstīm jābūt solidārām. Ja viena no valstīm atrodas briesmās, ja tā ir draud briesmas, tad pārējām valstīm ir jāsteidz vaļīgā. Tas ir līdzīgi kā NATO sadarbības līguma piektais pāns, kas tiek iedarbināts šādos gadījumos. Šajā konkrētajā gadījumā Bahreinas varas iestādes, kuras es nebūtu neattaisnoju, mm, ir izmantojuši šo sadarbības līgumu. Tas, protams, neattaisno to, ka ir divi tūkstoši ārzemju karēvi šobrīd Bahreinā, bet uh, valsts ir u, iz, uzaicinājis šos te militāros spēkus, lai palīdzētu izmantojot Arābu līgas nolīgumu. Uh, Priekšētāja kungs, man nav, diemžēl, atbildes par to, kā Alžazīras televīzija atspoguļo notikumus. Mums nav šobrīd mūsu cilvēku Kuveitā un Bahreinā, mēs nezinām un par Katāras attieksmi pret Saudarābijas spēkiem. Katāra nav nosūtījusi nekādus spēkus uz Bahreinu, bet Katārs armija piedalās militārajās operācijās Lībijā. Saudārābija un Arābu apvienotie Emirāti tātad atbalsta Bahreinas režīmu un Kuveita savukārt piedalās šajā rietumu valstu um, operācijā Lībijā. Nākamā runātāja lūdzu Brantners kundze. Uh, Minarelli kunga komentāri manī vieš cerības. Bet Kūpera kunga paskaidrojums bija pārsteidzošs. Jūs runājat par Bahreinu kā par mierīgu vietu, vai Tunisija arī ir mierīga vieta? Janvāra sākumā, teiksim, ko jūsu izpratnē nozīmē mierīga vieta, mierīga valsts? Jūs taču redzat, ka cilvēki mēģina tur mainīt politisko situāciju. Jūs arī teicāt, ka notiek negadījumi. E, uh, ah, Saudarābijas armija iesoļo Bahreinā. Tie nav nekādi negadījumi. Manuprāt, jūs tēlojat tādu idilisku ainiņu. Ir desmitiem bojā gājušo vienā pusē, un varbūt divu policistu otrā pusē, jūs teicāt. Bet ir citas valsts armija, kas iebruk šajā valstī, varētu teikt, un apspiež mierīgos iedzīvotājs. Jūs teicāt, kaut kas līdzīgs notiek Vācijā un va Francijā. Es atvainojos, bet tagad Vācijā notiek masu demonstrācijas. Francijas karaspēks neienāk pāri robežai un nesāk šaut uz šiem demonstrantiem. Man tiešām tas ļoti biedē, kā jūs šeit runājat, Kūperkungs. Uh, Vili Meijer. Vilis Meijers. Paldies, priekšsēdētāji. Lekuperkungs, Jūs uh, uh, gribu sacīt, ka pēc jūsu uzklausīšanas, piemēram, um, pēc Eģiptes apmeklēšanas, uh, tas precizējums, kā mēs salīdzinām Mubaraka režīmu, uh, un jūsu salīdzinājums eh, ar Saudarābiju mūs noved pie pilnīgi neskaidrām pozīcijām spriedumiem par, eh, par arābu pasauli. Jūs, neko, jūs nekādā veidā nekvalificējāt saistībā ar Saudārābiju un Bahreinu. Saudārābijas eh, feodālais diktatoriskais režīms un, un Bahreinā siekārta nav vienkārši salīdzināmi un ir, ir jārīkojas precīzi, eh, kā kādā fī, bet ar uh, Eh, spērotās raķetes precizitāti, un mums ir šeit jāprec, jāraksturo situācija eh, gan Saudarābijā, gan Bahreinā. Eh, pilnīgi precīzi ir krituši abās pusēs. Un reālā situācija ir tāda, ka Ženēvā šodien apvienotajās nācijās ir 50 paz, uh, bezvēsts pazudušas personas, ka ir uzbrukt slimnīcai, ka ir apcietināti ārsti un ir jāpieprasa, lai Sauda Arābija atkāpjas, lai tā demokratizējas, lai tā atsakās no feudālā režīma un lai sievieti Sauda Arābijā, lai e, pret viņu izturētos kā pret cilvēcisku būtni. Pretējā gadījumā mums vienkārši nav, mūsu rīcības nav ticamas. Es, es negribu to saistīt ar Lībijas uzbrukumu. Es gribu sacīt, ka ir jārīkojas šobrīd, un augstai pārstāvei ir jābūt ar enerģisku nosodīšanas eh, pozīciju attiecībā pret eh, šo režīmu, kas. Un šeit šī nostāja nav saistāma ne ar cilvēktiesībām, ne ar starptautiskajām tiesībām. Uh, Monsieur Tanak. Tanak, kungs. Uh, Man ļoti patīk šīs dzīvīgās debatas, un es domāju, ka ārpolitika tik tiešām ir uh, visa iespējamā politika, un uh, ir vienmēr iespējams panākt uh, kaut kāda veida tiesiskumu un uh, iedzīvotāju aizsardzību, bet es domāju, ka Persijas līdz reģionā tas dažādu iemeslu dēļ varētu arī nebūt iespējams. Es gribētu Kūperkungam teikt, es nezinu, vai jūs savas vēlmes dēļ vai misijas dēļ nerunājāt par revanšistiskajiem uh, trokšņiem, kas nāk no Teherāns attiecībā uz Bahreinu no Brītu bijušā diplomāta puses. Vai jūs varētu garantēt, ka mēs par visiem spēkiem aizstām ar Bahreinas teritoriālo suverenitāti un nedalāmību? Jo es pieļauju, ka, teiksim, uh, Sudāna varētu kļūt daudz agresīvāka. Paldies. Uh, ja jūs uh, piekristot vārdu Gregoram Tierī, kurš ir sēž zālē, kurš pārstāv Starptautisko cilvēktiesību federāciju. Nīblers kundze tikko mums norādīja, ka ģenerāls sekretāra vietnieks cilvēktiesību centram Bahreinā atrodas cietumā, vai jūs varētu sniegt mums informāciju? Thank you very much, Mr. Chairman. Jā, paldies priekšsēdētājs. Tik tiešām gribēju apstiprināt, ka Nabils Rečab kungs, kurš ir uh, Bahreins cilvēktiesību centra prezidents, uh, kas ir vienīgā neatkarīgā cilvēktiesība organizācija, un kurš bija mm, mūsu, mm, viņš ir ticis svētdien apcietināts, tagad viņš ir atbrīvots, bet viņš ir ticis uh, piekauts, un uh, viņam arī piedraudēja ar izvarošanu, un tas viss ir noticis tādā plašākā kontekstā attiecībā uz cilvēktiesību aktīvistu apspiešanu. Vēl viens aktīvists, arī daži ārsti ir tikuši arestēti. Uh, simts cilvēku ir pazuduši bez vēsts, un mēs zinām, ka šobrīd ir tāda situācija, ka cilvēki, civiliedzīvotāji baidās doties pie ārsta, jo viņi baidās, ka viņus varētu apcietināt. Un es vēlos eh, izdarīt atsauci uz eh, padomu secinājumiem par Bahreinu. Mēs esam nobežījušies, ka šie padomu secinājumi neatbilst tām cerībām, ko cilvēktiesība aktīvisti vēlas, jo te netiek nosūdīta vārdarbība, te tiek izteikt nožēla par cilvēku dzīvību zaudēšanu un nav atsauce uz cilvēktiesību situāciju Bahreinā. Es gribētu, lai mēs paturētu prātā ne tikai demonstrantus un opozīciju, bet arī neatkarīgos cilvēktiesību aktīvistus, kas cenšas uh, izmeklēt situāciju un ziņot par to. Paldies par šo iespēju man izteikties. Paldies! Jūs nepareiz sapratāt, likuma varas atjaunošana ir mūsu interesēs. E, Mingarelli, Mr. Cooper. Mingarelli. Mingarelli, kungs. Nē, Cooper, kungs. Um, uh, I... Es gribētu teikt, ka. Mm, es atvainojos, ka es varbūt visus vārdus nevaru atcerēties, bet es esmu viensprāts ar tiem deputātiem, kas sacīja, ka ir ļoti būtiski nodrošināt, ka slimnīcām ir normāli jādarbojas. Jo teica, ka abas puses stāsta dažādas lietas par to, kas tieši ir noticis, un uh, slimnīca, slimnīca jautājums ir viens no tiem jautājumiem, kur šie viedokļi ir atšķirīgi. Es īsti nezinu, kā ir patiesībā. Bet kas nav patiesība? Nav taisnība, ka Saudārābijas spēki būtu iesaistījušies demonstrantu vajāšanā. Viņi atrodas kazarmās, un viņi tur atrodas pēc Bahreinas valdības lūgumu. Un taisnība ir arī tas, ka abās pusēs ir kritušie, bojāgājušie, un ka pret abām pusēm ir tikusi izmantot vārdarbība. Es atvainojos, ka es nevaru jūs vārdus iegāmēt. Es piekrītu, ka tāda izturēšanās, par kādu tikko runāja kungs zāles beigās, tas, kurš tika arestēts svētdien, protams, ir pilnībā nepieņemama. Es baidos, ka. Es, es laikam, es aizmirstu Tanaka kungu jautājumu. Jo es laikam nezinu atbildu šo jautājumu. Bet jautājuma pēdējā daļa par uh, Bahreinas suverenitāti un mūsu apņēmību to aizsargāt. Irānas valdība ir izteikusies, bet Irāna, nu, teiksim, cilvēki Irānas valdībā, man liekas, ka tas bija parlaments Bīkers. Viņš kaut ko teica par to, ka Bahreina uh, atgriežas pie 13. provinces statusa. Es īsti nezinu, cik nopietni vajadzētu uztvērt šādus izteikumus, jo daudz Irānas pārstāvi dažreiz saka visu kaut ko. Bet atgriežoties pie galvenā jautājuma, gribētu teikt, ka tā ir problēma, kur var atrisināt, kur ir jāatrisina un kuru var atrisināt. Uh, abas puses iesaistot sarunās, un par to tieši arī būs konference. Dod vārdu Migarelī kungam, eh, viens runātājs Elmārs Broks, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, man ir jautājums par Bah, man nav jautājumu par Bahreinu. Es šo pēcpusdienu saņēmu detalizētu informāciju par situāciju Jemenā kur sistemātiski prezidenta pārstāvi šauj uz cilvēkiem, snaiper šauj, slimnīcās guļ 13 gadus veci bērni. Sistemātiski tiek īstenota noziedzīga darbība pret iedzīvotājiem. Vai komisija un ārējās rīcības dienests plāno kaut ko darīt? Jo es vairs nespēju atšķirt, kur tad ir atšķirības starp Lībiju un Jemenu. Paldies. Oui, Brantners kundze. Brokums tikko pareizi sacīja, Jemenā ir 15 miljoni eiro atvēlēt stabilitātes projektiem, un es eh, nesaprotu, kas ar tiem būtu jādara, jo gal galā šī nauda nonāk pie valdības. Mingarelli kungs, jā, paldies. Pirmkārt runāšu par Jemenu. Broka kungam ir taisnība šajā valstī jau vairākas nedēļas notiek vardarbīgi, um, vardarbīgas sadursmes un vairāki desmit cilvēki ir gājuši bojā. Grūtība pamatā, šo problēmu pamatā ir tas, ka valsts bagātības koncentrējas mazu cilvēku saujiņas rokā, pārējie ir ļoti nabadzīgi. Un prezidents Salē nespēja uzsākt dialogu ar saviem iedzīvotājiem, ar valsts iedzīvotājiem. Vakar notika pavisam jauni notikumi. Trīs no svarīgākajiem valsts ģenerāļiem ir, mm, no, ir pārgājuši opozīcijas pusē. Bez tam ir vairāki um, cilšu vadītāji vai mm, minoritāšu vadītāji, kas uh, ir pievienojušies uh, sacēšanās dalībniekiem. Priekš, uh, Prezidents redz, ka liela daļa no viņa politiskajiem sabiedrotājiem arī pieslējas opozīcijai. Šāda situācija ilgi nevar turpināties. Es neredzu, kā patreizējais prezidents var paturēt varu savās rokās, ņemot vērā visus šos notikumus. Daļa armijas, daļa no cilšu vadītājiem un daļa no politiskajiem tradicionāliem sabiedrotiem no viņa ir novērsušies. Bez tām protesti pieņems spēkā. Jūs zinat, ka OTI minoritāte ziemeļos ir uzsākusi m, mm, pavisam tādu aktīvu protestu kampaņu. Dienvidu daļas mēģina atdalīties no Jemenas, tāpat arī ir jaunieši, kas visādi demonstrē savu neapmierinātību. Manuprāt, Tas nav galvenais grūtību iemesls, taču jāņem vērā tas, ka Jemenas teritorijā ir tādas teritorijas, kurās darbojas teroristu organizācijas. Tātad va valsts pārvalde ne, nevar kontrolēt dažus no reģioniem. Situācija tiešām dramatiski ir jāskatās, kas notiks tuvākajās dienās. Ko mēs darīsim? Ko esam darījuši līdz šim? Mēs esam um, nākuši klājā ar paziņojumiem, ar dažādiem secinājumiem, dažādām sēdēm. Augstā pārstāve nosodīja vārdarbīgu attieksmi pret demonstrantiem. Ir bijuši vairāki paziņojumi, kuros mēs aicinām e, uzsākt dialogu. Vakar ārlietu padomas secinājumos arī tika nosodītas represijas un tika aicināts uzsākt dialogu. Un ārlietu padomas secinājumos tika uzsvērts, ka ir jāpārskata mūsu politika attiecībā pret Jēmenu. E, ir noslēgts Jēmenes sa sadarbības līgums ar Eiropas Savienību un ir arī palīdzības programma. Brantners kundzei atbildēšu, ka šī palīdzības programma ir vērsta tieši uz iedzīvotājiem. Taisnība tika paredzēts drošības sektoru reformēt Jemenā. Uh, ko mēs darījām, mēs palīdzējām Jemenai cīnīties pret terorismu. Bija divas tikšanās, viena pagājušā gada februārī Londonā un otra Ņujorkā eh, pagājušā gada septembrī ģenerālās asamblējas norises laikā un ar Jemens pārstāvjiem. Un vienmēr viens no galvenajiem jautājumiem bija cīņa pret terorismu Jemenā. Uh, Un šajā kontekstā arī bija paredzēta drošības dienestu reforma. Jūs varat būt pārliecināti, ka mēs cieši uzraugām līguma izpildi. Ja mums būs vismazākās šaubas par to, ka Eiropas Savienības palīdzību Jemenas varas iestādes izmanto demonstrantu apspiešanai, tad mēs beigsim sadarboties. Par Bahreinu mēs turpinam vērot situāciju, saņemt informāciju, mums nav pārstāvju uz vietas un tas nav tik viegli. Pirms mēs uh, definējam savu pozīciju, mums ir skaidri jāzina fakti. Ir, protams, jāizvairās no tā, ka mēs dažādi izturamies pret dažādām valstīm. Uh, Mēs nedrīkstam arī bāzt vienā maisā demonstrantus un represīvos spēkus, un jāskatās, vai Eiropas Savienība kaut kādā veidā nevarētu būt pār tādu kā vidutāju sarunās. Ja mēs vēlamies, lai tur būtu īsts nacionālais dialogs, tad ir vajadzīgs kāds ārējais šī dialoga veicinātājs. Ja Bahreina to vēlēsies, tad Eiropas Savienība varētu uzņemties šādu lomu. Atkal mēs varētu izmantot atsevišķus personus vai mehānismus, kas ir mūsu rīcībā, un veicināt šo dialogu. Paldies! Bien, je, je... Ļoti labi. Lielas paldies visiem debašu dalībniekiem. Līdz ar to mūsu sēde ir beigusies. Paldies par uzmanību. Ah oui, réunion du bureau élargie. Paplašinātā biroja sēde sāksies 18.30.